Proszę Państwa, rozpoczynamy z, opu z opóźnieniem. Dāmas un kungi, pēdējais laiks būtu sākt. Mēs esam nedaudz aizkavējušies. Jo nu gaidījām dažu joprojām klāt nēsošu kolēģi ierašanos. Bet nu kādu laiku jau esam iepauzējuši. Domāju, ka akadēmiskās 15 minūtes ir palaist, ir tā teikt, nogaidīts un ņemot vērā to, ka darba kārtība ir diezgan piestātināta, tam varbūt jāsāk darbs. Jo, nu, grafikos tomēr jāiekļaujas. Tad nu pāriem pie darba kārtības. Un, un vēlos jūs informēt, ka 13. darba kārtības punkts balsojums par uh, vispārīgām normām saistībā ar Eiropas reģionālās attīstības fondu. Šis darba kārtības punkts ir atlikts tehnisku iemeslu dēļ. Respektīvi, referents Marijas Gabrielas Zvānas lūguma dēļ pacelts uz 3. decembrim. Jā, nav iebilšu, tad tā, turpinam. Sanāksme tiek pārādīta arī internetā. Par valodu režīmu 19 valodas ir pieejams. Un uh, tagad pārējiem pie iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšanas. Ja nu iebilšu, tad protokols ir apstiprināts un uzreiz varam pārējiem pie 4. darba kārtības punkta. 2017. gada um, budžeta izpildi. Un šeit referente ir uh, Marijana Petira. Līdzīgi kā citos uh, gados esam runājuši par budžeta izpildi arī šeit Lauksaimniecības budžets, protams, ir ārkārtīgi svarīgs. Nu, tad uzklausīsim tagad eh, referenti Petēras kundze, priekšstādātāja kolēģi. Lauksaimniecības un lauka attīstības eh, komiteja. Ik gadi nāk klajā ar savu atzinumu par budžeta eh, izpildi. Un 17. gadam mums ir sevišķi interesē tā budžeta. Uh, sādaļa, kas saistās ar vispārīgo augstsvērtības, kopējā augstsvērtības politiku, protams. Mēs pozitīvi vērtējam eh, revizijas palādes atzinumu, kas uzrāda, ka par 2,5% eh, Tātad, respektīvi, salīdzināmā ar eh, iepriekšējo gadu kļūdas mažiem samazinājusies par vairākiem procentu punktiem. Arī finanšu ietekme līdz ar to ir samazinājusies. Un um, nepamatot izmantot to summu apjoms samazinājies par diviem. Bet 2,1% ir uh, uzlabojusies līdzekļu apgūves aicinājums iepriekšējo gadu. Tāpat vēlos norādīt, ka revīzijas palādes uh, sniegtajā ziņojumā. Sniegtie dati ir uh, pilnīgi un, un uh, atbalsta budžeta izpildi. Pozitīvi vērtējumi vienkāršošanu un uh, to, ka tagad uh, ir vieglāk izmantot uh, atskaites, uh, tātad tā uh, ir uh, iespējams uh, elektroniskā izpildīt atskaites. Uh, Līdz ar to sistēma strādā efektīvāk, bet, protams, arī piestrādāt un jāturpina joprojām deldēt kļūdas maršā, mazināt eh, birokrātiskais sloks, ar ko saskaras mūsu lauksaimnieki. Jā, jau viņiem darīt tas, kas viņiem padodas vislabāk, proti ražot pārtiks eh, preces, eh, kas ir konkurētspējīgas un, un, un rentablas. Šis ziņojums katru gadu pārtop tādā kā nelielā ieskatā KP reforma. Nu, šogad uh, ir iespēja iesniegt uh, arī grozījumus. Mm, Ierosinu jūs aktīvi piedalīties apspriešanā. Paldies, uh, uh, nu, referenti, kas vēlētos izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es gan neesmu nu, referents. Bet izteikšos kolēģa vārdu, Karīnas Kadenbaks vārdā. Tā kā Viņas sacītais, viņa vēlas pateikties referentam par atzinumu projektu. Ļoti labi, ka revīzijas palāta ir apstiprinājusi, ka kļūdas marža budžeta izpildē turpina samazināties un tagad ir krietni zemāk par pieļaujumu. Pozitīvi vērtējam to, ka abas institūcijas ir e, izmantojušas dažādu metoloģiju un tomēr atradušas tādu pašu kļūdas maržu. Tradicionāli šie kļūdas marža, kas tiek izmaksāta no garantijas fonda, ir zemāks. 17. gadā tā ir 1,92%. Saka, lauka attīstības e, fondā, jo tur daļēji Izmaksas tiek izmaksātas no daļvalstu budžeta. Un izmantot uh, sarežģītākiem projektiem, un tur 3,77% ir šī kļūdas marža. Un tomēr, protams, ālēši jau var uzlaboties. Pastāvīgi jārisina problēmas. Nepieciešamības gadījumā indikatori ir jāprecizē, jāformulē labāk, lai tie atbilstu atbalstspējas uh, kritērijiem nodrošināt rezultātus. Ceram, ka jaunā pieejam jauniem darbas pildes indikatori nesīs pozitīvus augļus. Ka mums būs saskaņota pieeja visās dalībā valstīs attiecībā uz to, eh, nu, lai mūsu visiem tik ļoti svarīgi kopējās politikas aspekti tiktu mm, ievēroti. Pārbaudas uz vietām, labāka dātu apmaiņa, pārauga prakses apmaiņa sniedz eh, vērtīgu informāciju. Runājam par komisijas priekšlikumiem par, par KLP pēc 20. gada. Rūpīgi aizvērtē, kā, kāda ir eh, patreizējo kļūdu eh, iemesli, lai nākotnē tie samazinātos. Patreizējā KLP ir sātvarā, ņemot vērā tātad ziņu projektu iesniegšu grozījumus un ceru, ka mums būs laba sadarbība darbā pie šī atzinuma, kur mēģis ir palīdzēt samazināt uh, bučetā pieļautu to kļūdu maržu. Paldies! Katēnēnas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Aldēna referenti. Pirmkārt vēlos pateikties referendam par līdzsvaroto tekstu. Un kopumā mēs redzam, kas 17. gada laikā ir noritējis lauksaimniecībā. Mēs redzam, ka kļūdas eh, līmenis pazeminās, un mums jāturpina iet pa šo ceļu. Tieši tāpat kā references vēlētos atbalstīt programmu lauku, atbal, eh, eh, lauku apgabala attīstībai. Šī programma darbojas ļoti labi, un tā ir nozīmīga. Darbs pie tās ir jāturpina nākotnes reformās. Inspekcijas uz vietām ir ļoti svarīgas, un mēs esam gandarīti par tekstu šādu savā formā. Desko. Paldies, priekšsēdē, pavisam īsi. Nu, jau ilgāku laiku šī kļūdas eh, marža tiek diferencēta. Tad tās kļūdas, eh, kurām ir finanšu sekas, un tās, kurām nav. Es domāju, ka šāds nošķirums ir pareizs. Es domāju, ka mums vajadzētu tiešām izšķirt, kas ir pati, tādas patiesas kļūdas un kur tad ir aizdoms par krāpšanos. Tas būtu jādara revizijas palātē lai mums būtu skaidrāka aina, jo tādas kļūdiņas, kurām nav nekādas ietekmes uz eh, finansējumu, uz budžetu, un ar to nu, tās vienkārši vajadzētu izlabot bez īpašām sodu sankcijām. Un, savukārt, pēc tam citai attieksmei būtu jābūt pret uh, to, kur ir iespēja krāpties. Paldies! Eh, paldies. Nu jā, ir jāuzlabo, kā LP izpildi. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, es atbalstu atzinumu projektu. Ir ļoti labi, ka tiek izmantot integrētā pārvaldības sistēma. Tāpat arī revizijas palāta ir atzinusi, ka kļūdu līmenis, ja kļūdas marža ir samazinājusies, tā atbalsta pasākumu izpildes jomā. Un nu, atzīstam arī to, ka ir eh, nu, tie, tiešām smagi strādāts pie tā, lai sasniegtu šo mērķi, uzlabojot eh, tehnisko palīdzību un, un dažādas informācijas sistēmas, ko komisija piedāvāja valstīm īstenošanā. Bet es arī uzskatu, ka šīs kļūdas maržas mērīšana, apzināšana nedod mums īsti priekšstatu par reālo situāciju, jo kļūdas jau var būt dažādas. Un um, aplaistais kļūdu līmenis joprojām ir paaugsts. Un, un uh, nu, ja sevišķi ir runa par gadījumiem, kur varētu būt runa, runa par krāpšanas. Kāpēc tiešmaksājumu dati um, iespējams, ka nav precīzi? Reizēm atskaitīšanās nav pilnīga. Un, līdz ar to šajā jomā ir iespējams panākt uzlabojumus. Mums visiem pie tā jāstrādā. Paldies! Uh, komisija, um, komisija pārstāv. Uh, ģenerāla direktora kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem! Pirmkārt, vēlamies pateikties uh, komitejai par izstrādāto atzinumu. Darbs sākās jau pirms vairākiem gadiem, un, manuprāt, tas bija tāds svarīgs nu, solis, uh, kas liek uzklausīt lauksaimnieku balsis diskusijās par budžeta izpildi pozitīvi vērtējam pētīs kundzes izstrādāto atzinumu projektu. Referente ir, ir labi atspoguļojusi teicamos rezultātus, kas ir sasniegti 17. gada gaitā. 2,4% kopējā kļūdas marža, ko noteikusi revizijas palāta, to jau viss te pieminēja. Vēlos eh, piebilst, ka, ja mēs runājam par pirmo pīlāru, un tieši no turienes nāk eh, tiešmaksājumi, tātad tā, tā, laugas tiesu maksājumi, tur kļūdas marža ir viennozīmīgi zem 2% kas nozīmē, ka tur mēs esam tādi zaļi, ekoloģiski, ne tikai tādā uh, lauksaimniecības jomā, bet, bet uh, nu, kā tāda zaļā gaisma mums par šiem sasniegumiem tā to varētu traktēt. No otras puses, protams, uh, tas vēl nenotiek pats par sevi, tam esam pamatā dalību valstu un komisijas centieni intensificēt, uzlabot sadarbību, uzlabot pārvaldību, kā arī kontroļu sistēmu. Un neaizmirsīsim, ka striktāka kontrole un noteikumi paaugstina administrīvo slogu. Nu, un tieši tādēļ komisija nāk uz klājā reformu priekšlikumiem, kuru mēģis ir izrauties no šī, nu, ja tā drīkst teikt, aburtā loka, kur ir aizvien striktākas kontrolas noteikumi no vienas puses, no otras puses ir aizvien lielāks administrīvais sloks. Uh, Tātad mēs mēģinām pār, pārlikt šo te akcentu no legalitātes un, un, un likumības vairāk uz rezultātiem, uz, uz darbspēju, uz tātad performanci, uz tiem augļiem, ko mēs eh, vēlamies, lai kāpie palīdzētu plūkt, un tas viss jāņem vērā. Arī tad vēlāk, kad mēs runāsim par horizontālo regulu, un eh, atceram eh, projektu, kas sagatavots par šo horizontālo regulu. Bet nu vēlreiz, tātad liels paldies komitē par intensīvu darbu pie šī atzinuma kas eh, lieta nodarēs kopējā procesa kontekstā. Panie pośle e, Flanagan, proszę zabrać. Flanagan, kungs, e, vārds jums. Jūs gan pirmīt nepieteicāties, bet e, nu labi, dosim jums vārdu tagad. Um, it's a fluid meeting. I have a... Nu, šī ir tāda ļoti tāda plūstoša sanāksme. Es vēlējos vaicāt, kas sanāca ar to, par ko Moglīkungs izteicās. Mums ir te tā aši, aši jāmēģina saprast, kas un kā. Man pašam tas pārāk nesanāk, bet Moglīkungs. Kā tad ir šīs sistēmas, kas tiek visu laiku uzlabotas un ar katru brīdi darbojas arvien labāk un labāk? Kāpēc tās tagad pārveidot? Uh, tika pieminēts administratīvais sloks, un tā vien izskatās, ka jaunie KLP priekšlikumi mainīs tikai to, ka administratīvais sloks uh, Mm, eh, no, no Briseles tā aizlidos un nosēdīsies Dublinā, citās galvaspilsētās, bet vieglāks nekļūs. Vienkārši tas tiks eh, nosēdīsies uz citu pleciem. Um, kā vispār objektīvi ir iespējams eh, izmērīt un, un apgalvot, ka šīs loks, sloks būs mazāks, ja tas īstenībā vienkārši tiks izvietots citur? Mēgeles kungs. Jā, priekšstādātāji, paldies. Vispirmkārt, mums ir jāatzīst, ka nu, šī rīcība, politika, kas uh, ik gadu apgroza pustriljonu eiro, uh, nevar iztikt bez zinām administratīvā sloga. Un jautājums ir šāds, cik lielā mērā to ir iespējams saprātīgi kaut kā mazināt. Un komisijas priekšlikumi nākotnes KLP kontekstā tieši to arī cenšas panākt proti eh, mazināt to detalizētības pakāpi eh, tieši Eiropas Savienības līmenī. Nu, piemēram, cik platam ir jābūt grāvim, cik eh, platam ir jābūt dzīvžogam, mm, kādam ir jābūt koku skaitam kaut kādā noteiktā teritorijā, lai to varētu klasificēt kā tādu vai citādu teritoriju. To mēs eh, atstāsim dalību valstu ziņā. Dalību valsts savu teritoriju pārzina labāk, mm, zina, kas tur notiek, kādi koki, kādi grāvi tur ir. Eh, eh, turklāt to visu noregulēt tā, lai tas atbilst spēkā esošajam regulējumam un normatīviem, kas, kas zemes ierīkošanu regulē. Eh, tādā veidā mēs eh, novērsīsim eh, lie, lieku nepamatotu pārbaužu nepieciešamību, nebūs šaubu par to, ka viss tiek darīts maksimāli korekti. Tā vietā, lai bezjēdzīgi, bezgalīgi strīdētos par, par kaut kādām sīkākajām niansēm šeit Briselē. Pētīra kungs, vārds jums. Aigamā. Uh, Paldies, eh, paldies arī kolēģiem, kas šajā sarunā jau ir paspējuši piedalīties. Paldies arī komisijai par tās sniegtajiem komentāriem. Tik tiešām dodamies eh, īstajā pareizajā virzienā, ar nepacietību gaidu visus jūsu grozījumus, un esmu pārliecināta, ka eh, šādā veidā mans atzinums kļūs jo labāks un kvalitatīvāks. Paldies! Paldies! Paldies eh, referentai, paldies ēnām. Termiņš grozījuma iesniegšanai 27. novembris, eh, pulkstens 1 pēcpusdienā. Bet, nu, turpināsim eh, caurskatīt mūsu darba kārtību. Piektais punkts. kopējas lauksaimniecības politikas finansēšana un pāraudzība. Tāpat arī kolēģi eh, eh, ņemiet vērā, ka mums ir pievienojušies viesi Bavārijas lauksaimnieku asociācijas delegācija. Un, darbie viesi, varēsiet būt liecinieki ļoti nozīmīgai diskusijai par uh, lauksainiecības politikas nākotni. Bet, nu, mūsu referente Ulrike Millere, uzklausīsim viņu vispirmām kārtām. Un vārds jums! Caurskatāmas institūcijas un administrācijas vienkāršošana Nu, ir tādi galvenie aspekti manā ziņojumā par horizontālo regulu. Paldies, priekšsētā, dāmas un kungi. Nu, priecājos jums šodien stādīt priekšā savu ziņojumu, jo finansēšana, uzraudzība un menedžments kopējā lauksainskas politikā ir svarīgi aspekti. Nu, jau pieminēju, ka šo regulu sauc par horizontālu regulu. Tā skar visus eh, trīs jomas, jo sevišķi runājot par jaunu strateģisko plānu izstrādi, tieši maksājumu jomā un lauka attīstības jomā. Horizontālā regula, protams, balstās uz eh, finanšu noteikumiem, kas ir eh, par, par pamatu visām izdevuma programmām Eiropas Savienībā. Un eh, mūsu mērķis ir lauksaimniecībā pieņemt tādu regulējumu tiesisko tekstu, kas nodrošina pēc iespējas lielāku caurskatāmību attiecībā uz pārvaldību un maksimāli vienkāršo lēmumu pieņemšanas gaitu. Un tādēļ pēc pirmajām sarunām jūlijā lauksaimniecības komitejā tikos ar komitejas pārstāvjiem, ar ēnu referentiem, um, kā arī um, iepriekšējiem referentiem. Četras reizes esmu tikusies ar visām šīm personām, turklāt arī esmu lūgusi veikt pētījumu parlamenta zinātniskajam dienestam, lai uznāktu vairāk par pārvaldes struktūrām dalību valstīs. Diemžēl uh, šis pētījums um, nevarēja izpētīt situāciju visās 28 valstīs, tāpēc atzīmēs 6 - Spāniju, Itāliju un Vāciju jo šīm zemēm ir reģionālas programmas - Īriju, Nīderlandi un Rumāniju. Šī pētījuma rezultāti, tos esmu darījusi zināms ar referentiem mūsu iepriekšā sanāksmē oktobrī Strasbūrā. Un, um, tāpat arī atzinums no Eiropas uh, revīzijas palāca ņemts vērā manā atzinumā. Un uh, labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus. Tagad jūs uh, nu, konkrētāk par manu atzinumu, kas tur figurē. Uh, Septiņi svarīgākie punkti. Tātad otrā nodaļa vispirms. Tāda izmaiņas administrācijas iestādēs tas ir svarīgi, jo pirmā un otrā, pirmais un otrais pīlārs daļai saplūdīs. Nu, un, līdz ar to būs radīsies sinerģijas efekts, un, bet jāizvarās no, no dubultošanās. Nu, tāpēc, piemēram, administrācijas iestādes 110. pāntā strateģiskajos plānos un komitejas 111. pāntā Un tad es atcaucos tev uz horizontāliem regulas plāniem. Jaunajām institūcijām jābūt maksimāli efektīvām. Un tad līdz ar to jāizmanto pastāvošās struktūras par tiešmaksājumiem. Tieši, tiešmaksājumus uh, pāraucīs attiecīgā komiteja, kas uh, atbilst tam, kas ir lauka attīstības jomā. Jaunas uh, jomas, piemēram, certifikācijas, certificēšanas iestādes kurām jaunajā sistēmā būs vairāk uzdevumu un funkciju. Un šai sakarā norāda uz iepriekšējo septīto pantu, ka šie KP plānā 112. pāntā tie ir rakstot kā tehniskie pasākumi. Dalību valstīm no pastāvošiem līdzekļiem vajadzētu atvēlēt uh, lielākus izdevumus administratīviem pasākumiem, lai uh, nodrošinātu pēc iespējas labāku īstenošanu. Un tā, ka es ceru, ka mani ierosinājumi izmaiņam šajā regulā ņems vērā specifiskās federālās eh, struktūras atsevišķās dalībvalstīs. Un, nu, te es atsaucos uz subsidiaritātes aspektu, kas mums visiem ir tik svarīgs. Un šeit eh, otrajā, otrā nodaļa saistās ļoti sarežģītiem pasākumiem. Tādēļ aicinu eh, kolēģi pie, vairāk pievērsties tieši šai nodaļai, un, lai jūs varētu izpētīt manas, manas ierosinājumus. Tālāk lauksaimnieciskie konsultācijas dienesti, atbalsta dienesti. Nu, tie ir būtiski tam, lai um, būtu um, tātad uz nākotni orientēta KLP un, un mežsaimniecība politika. Nu, tieši tādēļ šīs iestādes iedarās horizontālajā regulā. Šeit jāņem vērā starp institūciju struktūra īpatnības, lauksaimniecības konsultatīvie dienesti. Tur vajadzēja piesādāt pie šodienas iz, izstrādes eh, detaļām. Kā lauksamnieki visās eh, eh, Eiropas zemēs var būt piekļuvi pēc iespējas labākām konsultācijām, un tā, tāpat arī zānskiem rezultātiem. Tālāk krīzes rezerve, trešais punkts. Laikos, kad krīzes iespējas pieaug, ir svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu mm, funkcionāla, proporcionāla un neatkarīga krīzes mehānismu sistēma, un tādēļ es ierosinu. Nu, izveido krīzes eh, rezervi, eh, kas būtu, piemēram, tikai krīzes gadījumos un nevis eh, tirgus intervences pasākumiem. Vēlos atgādināt, ka iepriekšējās krīzes laikā tas viss realizējās, tātad naudas nepietika. Un, ja mēs atņemam naudu lauksaimniekiem un to tērējam krīzes nolūkiem, tad tas ir sarežģīti un slikti, jo līdz ar to lauksaimnieki tiek sodīti divreiz. Ceturtā joma ir atskaitīšanās prasības. 151. grozījums, kas ir 25. pāns komisijas priekšlikumā. Tātad eh, komisija ierosina gadu izvērtēt eh, rezultātus. Nu, šie ikgadēja eh, rez rezultāti tomēr būtu jāpārveido par divgadējiem rezultātiem, tā teikt. Es ceru, ka referente, referents Garsīma var piekrist. Mums vajadzēja pāriet uh, sistēmā uz eh, to, ka ir orientēšanās tikai uz rezultātiem, uz tādu jauktu atskaitīšanās eh, sistēmu. Un kopumā mēs šo atskaitīšanās sistēmu vērtējam pozitīvi, bet katrā ziņā mm, būtu jāizvairās no tā, lai pieaugtu administratīvais eh, sloks. Un jaunā uz rezultātiem orientētā sistēma būtu proporcionāla. Un to mēs varēsim panākt tikai uh, tad, ja atskaitīšanās cikls tiktu eh, pielāgots div, divu gadu ciklam. Un tāpat arī eh, te, tekstā izkusies kļūdiņi. Tur ir atsaucos eh, pusgadu kļūdiņu jāizlabo, un tur ir domāts divu gadu. Tātad šis tā rezultāta skatīšanās cikls nevis reiz pusgadā, kā tur tagad rakstīts. Piektais punkts - sankcija noteikšana. 85. un 86. pāntā tas figurē. Kā turpmāk vienkāršojumi es ierosinu, ka sliekšņu vērtības sankciju uzlikšanai būtu tātad, 12,5 tūkstoši eiro un, un pus hektārs atbalstspējīgajiem tātad platībām. Tas būtu vienkārši gan lauksaimniekiem, gan administrācijām vienlaikus Nu, paredzētu arī, ka, ja, teiksim, ir uh, risks, riska iespējas, tad dalībās var uh, uh, izmantot uh, kontrols uz vietām. Satelīta datu izmantošana jā, jāizmanto, lai arī uzlabotu kontrols uh, iespējas. Vēl ir nepieciešama kopēja sistēma pakāpeniskai sodu uzlikšanai, ņemot vērā pārkāpumu smagumu. Es ierosinu noteikti uh, tādu procentuālu pieeju, tas ir uz procentuāliem aprēķiniem. Uh, Un, lai sargātu iekšējo tirgu un konkurenci, ir svarīgi, lai mēs noteiktu zemāku procentu likmi nekā patreizējā regulā. Sestā joma, sestais punkts - īstenošanas tiesību akti un deleģētie tiesību akti. Horizontārajā regulā kopā ir simts pilnvarojumi komisijai 104 pantos. Un eh, šīs pilnvarās ir septiņas īstenošanas akti un 30 delģētie tiesību akti. Nu, un par šīm komisijas pilnvarām 13. Eh, gadā bija atzinums eh, tātad parlamentam, kur tika noteikti kriteriji tam, lai noteiktu, kuros gadījumos tiek piemērot īstenošanas un delģēšanas akti. Un šis šaržē princips atbilstoši tam, uh, Tātad mēs esam ierosinājuši 53 grozījumus. Komisija saka, kopumā, kopā ir par 50% mazāk īstenošanas un vadīto tiesību aktu, ja mēs salīdzinām to ar iepriekšējo horizontālo regulu. Bet uh, man šķiet, ka nu, tas joprojām ir padaudz vienalga. Domāju, ka vai, detaļas vairāk jāregulē pamatiesību aktā, bet nu, tā jau vairs nav mūsu kompetence. Un turklāt mums arī trūkst attiecīgo resursu, lai pamatu, eh, lai mēs varētu piedalīties darbā pie. pie pamatiesību akta. Un septītais un pēdējais eh, punkts ir pārējais termiņi. Attiecībā uz eh, tiesību aktu stāšanos spēkā mums vajadzētu atcerēties, ka iepriekšējā KLP programmēšanas posmā bija paredzēts divu gadu pārējais posms ar šādiem pasākumiem. Un, nu, tagad mēs esam parlamenta un komisijas mandāta beigās, um, nu, tāpat tiks veidots jaunas struktūras un tā tālāk, un man nu, ir nu, jautājums, uh, vai pietiktu N plus 2, varbūt, ka būtu nepieciešams N plus 3 pārējais posms. Uh, varbūt omnibus regulā jāizmanto vidus termiņu pārskatīšanu un pat tam nākamajā jāaptur spēkā šis regulējums, pirms mēs vienojamies par jauno KLP. Nu, katrā ziņā ir, mums jādod uh, iespēja saulēcīgi uh, reaģēt un jāsniedz uh, dalību valstīm un lauksaimniekiem tādu skatījumu par, par plāniem. Un uh, noslēgumā, dārgie kolēģi, vēlos jums uh, atgādināt, ka um, lauksaimniecības jomā ir nepieciešams vispēc lielāka transparence, caurskatāmība un tāpat arī maksimāli vienkārša lēmu pieņemšanas procedūra. Man ar cietību gaidu, kāda mums būs viedokļa apmaiņa ar jums, ar komisiju. Un labprāt strādāšu jums kopā pie grozējumiem. Paldies! Zgodnie z zapowiedzią, jako pierwsi zabiorą głos szedł. Jā, paldies jums. Nu, uzklausīsim ēnes. Bet lūdzu, lūdzu, ievērot divu minūšu normu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, vēlos pateikties eh, referentam. Ir redzams, ka esam kopā paveikuši ievērojumu darbu, un šai kontekstā ir būtiski, lai KLP būtu tiešām tāda leģitīma, uzticama rīcība politika, kas mm, pelnītu, izpelnītos lauksaimnieku uzticēšanos, izpratni. Uh, piekrišanu, kas būtu piel, tāda pielāgojama reālajiem apstākļiem, reālajām ikdienas vajadzībām, un tieši tāpēc ir mm, būtiski tie priekšlikumi, ko piedāvā eh, referents eh, piemēram, ieviest vienotus noteikumus kontrolas pasākumu, eh, administratīvās, administratīvā sankciju jomā visās Eiropas Savienības valstīs. Un ņemot vērā to, ko esam konstatējuši aizvadītajos mēnešos, ir eh, pilnīgi noteikti būtiski arī eh, tātad nepārvarams vārus foršu mažoru situāciju regulējumu mm, precīzi un korekti izklāstīt. Eh, mm, un tāpat arī par šīm pieļaujamām kļūdas maržām ir, ir jābūt skaidrībai, kāda, kāda ir minimumi, kāda ir maksimumi. Un, uh, Eh, ja runājam par kontrolas eh, pasākumiem, es eh, tiem pievērsu īpašu uzmanību, un tā tas tiešām ir. Mm, govju ganībā, ganību, šie kontrolējumie raksturlielumi ir tik daudzi un dažādi, kā, kā, kā griežās gar acīm, un tā tas nebūtu jāturpina. Un Uzskatām, ka noteikti procedūra e, ir vienkāršojama, ņemam vērā šai ziņā revīzijas palātas norādes, e, tādā veidā atvieglojot attaisnojumu izdevumu uzskaita, piemēram, vērtējumu vērtējot e, līdzakļu apgūves izpildes efektivitāti. Tā kā uh, ir šeit daudz priekšlikumu, arī mūsu kolēģis Garsī pirmajā pīlārā piedāvā vairākus vērtīgus ierosinājumus. Uh, arī eh, strateģisko plānu kontekstā. Eh, eh, tik vien tas, ka tie ir kaut kā jāatnes atpakaļ mm, horizontālajā regulējumā. Un, nu, varu tikai vēlēt labu ceļavēju šī, šī, šī darba turpmākajā atlikušajā fāzē. Paldies! Vārds Santos. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentei par caurskatāmo procesu darba laikā un gūtiem panākumiem. Šis priekšlikums, neraugoties uz daudz Eh, daudziem izņēmumiem. Esējā regulējumā eh, piedāvā ļoti daudzus jaunus elementus, kas ir saistīti ar jauno modeli, ko piedāvā komisija. Šis jaunais modelis, manuprāt, eh, neatbrīvos nacionālās administrācijas no pieaugošas administrīvās nastas, kura tur tiks projicēta uz lauksaimniekiem. Un Tā ir problēma šajā priekšlikumā, it īpaši savā saistījumā ar regulas priekšlikumu strateģiskiem plāniem, ar ko tā ir cieši saistīta. Piemēram, ir pārvaldības sistēma un struktūra tiek paturēta pēc savas būtības. Savukārt tās eh, piemērošana jaunajam modelim nav pilnībā definēta tajā, kas attiec uz kompetencijiem un atbildību ikvienam no, eh, no eh, ikvienai no organizācijām. Un tas ir jāiestrādā strateģiskajos plānos. Kāda uh, būs loma katrai struktūrai eh, jaunajā pasākumā, un mums ir jāstrādā, lai sagatavotu skaidrus tekstus ar juridisku skaidrību. Cita aspekta šajā ziņojumā attiecas uz lauksaimniecības rezerves finansējumu. Komisija paredz, ka E, finansējums nāk no rezerves e, fondiem e, tekošā programmēšanas perioda beigās. Vidusposma programma, kā tas tika pieņemta pagājušajā nedēļā ar plašu atbalstu piedāvā papildus 400 miljonus eiro rezervēju. Tā ir papildus summa kā LP budžetam 2014. un 2020. gadam. Arī šis priekšlikums mums ir jāizstāv, un tas dos iespēju novirzīt naudu tiem, kam tā ir paredzēta. Man būtu vēl daudz cita sakāmā, bet pagaidām es aprobežošos ar to. Es ceru uh, uz veiksmīgu sadarbību ar referentu, un tādā veidā mēs nonāksim līdz labam rezultātam. <clears throat> Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu e, referente, no ziņojums gan ir cits, tātad attīstības komitejā to izstrādāju un centīšos rezumēt visu, kas ir būtisks šajā sakarā. Kad sāku savu darbu, es pieaicināju arī ekspertus, lai ar viņiem konsultētos, un Eh, skatījos, ko attīstības komiteja savulaik ir paveikusi 11. gadā strādājot pie šiem jautājumiem. Eh, tāda tapa atzinums ETP eh, e kolēģis kāds to sagatavoja no Vācijas CDU, un tas sākās ar, ar šādu teikumu ar, ar tādu domu, ka mm, būtu veidojama pilnīgi citādāka kopējā lauksainiecības politika nekā tā, ko tobrīd piedāvāja komisija. Un uh, jāteic, ka joprojām piekrītu šim, šim uzstādījumam, tik tiešām KLP joprojām ir ar, ar ļoti nelāgām postošām sekām. Uh, nu, iedomāsimies, piemēram, uh, piena pulvera uh, eksports uz, uz, uz, uz Āfriku, Dienvidāfriku. Uh, šeit tiek pieļautas šaušalīgas kļūdas, tādi, nu, principā noziegumi pret klimatu, pret dabu, pret mazajiem sīk, sīkzemniekiem tālos Āfrikas nostūros. Un, uh, Viņi zaudē, zaudē interesi mūsu rīcības rezultātā. Tā kā noteikti nākšu klajā ar priekšlikumiem uh, horizontālajā regulā. Uh, pirmām kārtām pieprasot tādu sistemātisku KLP iedarbības, uh, nu tādu seku, ietekmes izvērtēšanu par to nekādi dati netiek vākti tādā sistemātiskā veidā. Tāpat arī būtu nepieciešama regulāra tāda st struktūrāla konsultēšanās ar, ar partneriem iesaistītajām pusēm trešajās valstīs, mm, sankciju sistēma, kas, kas eh, ļautu vērsties pret uh, dalību valstīm, kuras nesaskaņo savu lauksainiecības politiku ar attīstības politiku, jo tieši šī politiskā uh, saskaņotība, plānošana, saskaņotība augstākajos līmeņos ir tas, kā mums pietrūkst. Un esmu pārliecināta, ka šo KLP ir iespējams padarīt attīstībai draudzīgāku, uh, Uh, aizdītajos gados ir bijuši dažādi aizbildinājumi, kāpēc to nav bijis iespējams izdarīt uh, finanšu krīze, bēgļu krīze, kas tur vēl, bet nu tas ir jādara. Ir beidzot uh, precīzi jāsasinhronizē lauksainiecības un attīstības politika. Un cik zinu, Hogana kungs, lauksainiecības komisārs, ir izveidojis īpašu darba grupu tieši um, Āfrikas jautājumos un uh, Uh, pievērsīsies arī, arī uh, šiem lauksaimnieciskajiem aspektiem attīstības kontekstā. Un Lisabonas līgums uh, gal galā to arī mums prasa. Mūsu mm, politikā ir jābūt tādai, kas saskana ar mūsu uh, politiku, ko īstenojam uh, trešajās pasaules valstīs. Paldies! Jā, bet kolēģi lūdzu, lūdzu ievērojiet divu minūšu normu. Bet nu vārds Zulokungam. Paldies priekšsādātājiem! pateicos uh, referentei par šo lielisko atzinumu, kas ir tapis salīdzinoši īsā laikā. Korekta, laba KLP pārvaldība ir šīs politikas panākumu ķīla, un tad arī tiks sasniegt izvirzītie mērķi un uzdevumi. Tieši tamdēļ ir nepieciešama uh, precīzi at, no, nostrādāt un izveidot šīs sistēmas arhitektūru ar kontrolas mehānismiem, un mums ir uh, ļoti rūpīgi jāapsver tie grozījumi, uh, ko mēs uh, šeit piedāvājam. Uh, Eh, maksājuma iestādes eh, mūsu valstīs eh, atklāja un, un to, ka sistēma darbojas ļoti neefektīvi ar trūkumiem un plaši izplatīta ir krāpšanās un dažādas blēdības. Un finanšu disciplīna KLP ietvaros principā ir nožēlojama. Un tā rezultātā lauksaimnieki netiek pie atbalsta cerētajā laikā un apjomā. Uh, Ehm, tagad kompetence uztic eh, daļu eh, kompetenču dalību valstīm. Ehm, nu, nav nejausmas, eh, kas no tās sanāks, vai uh, krāpšanās un blēdību uh, intensitāte tikai nepieaugs. Tāpēc uh, skaidrs ir tas, ka kļūdu un nepilnību ir ļoti daudz. Um, uh, ir, ir, ir, ir nepieciešami plaši, plaši labojumi, lai, lai nepieļautu šo problēmu turpināšanos. Lozo kungam vārds, pateicos priekšsēdētāji, pateicos arī referentai. Tātad šeit beidzot runājam par tā dēvēto viedo lauksaimniecību. Tas ir jauns koncepts, kas ir Francijas lauksaimnieku sirdīs, un mēs vēlētos un, un ļoti vēlamies, lai arī komisija par to iestātos lai eh, lauksainiecība būtu eh, draudzīga eh, videi, vidi respektējoša, un tāpat laikā arī tālākajā piegādes ķēdē netiktu pieļautas tādas absurdas kļūdas, kā, kā produktu transportēšana tūkstošiem kilometru attālumā. Uh, un ir, ir jāizbeidz kaitīgās lauksainiecības prakses, nedrīkst tās turpināties bezgalīgi. Uh, ir tātad jādomā arī par uh, pašu lauksaimnieku, lauku, uh, cilvēku dzīves uh, kvalitāti, mm, par jaunu profesionāļu piesaisti laukos, lauku, lauku dzīvē. Un, nu, šajā laikā atzīmējam tātad brīvās tirzniecības nolīgumu un līgumu spēkā stāšanos, un tiem ir jābūt taisnīgiem arī pret mūsu lauksaniciskajiem ražotājiem. Piemēram, KLP 39. punkts maz ko atklāja par to, kā nodrošināsim šādu taisnīgumu iepratīm mūsu lauksaimniekiem. Paldies! Paldies jums! Nu, laiks vispārējai diskusijai. Nu, pat uzklausījām tātad ēnu referentus. Un kolēģi, neaizmirstiet lūdzu, kā arī Gārsijas kundzes atzinumam varēsim pievērsties. Tā kā varbūt visus, visu komentāru pulveri neizšaujiet jau tagad. Paldies! Eh, paldies Rēnu referentēm. Man trīs eh, komentāri. Pirmkārt, eh, komisijas pilnvaras dēļģētie un, un īstenošanas akti. Nu, maksājuma jomā te vajadzētu izvairīties no tā, lai komisija ir iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus. Un es norēju tāpat arī obligāts, kas obligāto tātad. Um, vienlaicīgi, lai valstu puses norēģina. Tāpat um, atskaitīšanās reizes divos gados vai kā. Uh, es um, nesaprotu, ko nozīmē šīs atskaitīšanās cikls, uz ko tas tiks balstīts reizes divos gados. Tātad. Un tālāk lauku attīstības jomā N plus 3 um, pārējais posma um, normām būtu jābūt. Tā, Īstenot ilgtermiņu projekts, kur nepieciešams darbos eh, līdzfinansējums, ir eh, nepieciešams saprātīgs eh, pārējais posms. Jā, paldies! Nākamais runātājs. Estere Herāns, paldies priekšsādātāji! Manī vieš bažas tas, ka, manuprāt, ir jāatvieglo strateģisko plānu piemērošanu. Man šķiet, ka Ja mēs horizontāli pārcelsim uh, uh, pantus par uzraudzības komitejām un uzraudzības autoritātēm, domāju, ka eh, tam bija jāpaliek ziņojumā, kur to es iecerēju. Tālāk par ziņojumiem par eh, atdevi. Dantēnu kungs eh, atbalsta eh, daudzgadīgumu. Šis ir vairāk administrīvs temats. Es domāju, ka mums ir jāpalīdz tas, lai tam, lai dalībvalsts netiktu sankcionētas, lai tās varētu rīkoties savlaicīgi. Pirms mēs pabeidzam darbu. Es eh, piedāvāšu grozījumus par krīzes rezervēm, lai neizmantotie fondi varētu tikt pārnest uz nākošo gadu, un mēs tādā veidā eh, neapgrūtinātu nākošajā gadā vēl lauksemnieku dzīvi. Nākošais runātājs deputāts Kaputo arī vēlos pateikties kolēģei Milleram par eh, veikumu ņemot vērā komisijas priekšlikuma raksturu, kurš um, piešķir eh, daudz funkciju dalību valstīm. Un es tagad gribētu runāt par vairākiem punktiem, par kuriem mēs pēc tam runāsim grozījumus. Vispirms par maksājumiem un pārvaldības sistēmu. Manuprāt, dalību valstīs ir jāparedz viens uh, maksājuma veicējs Tālāk eh, pārvaldības eh, lēmējiestādēm. Eh, tai ir jādarbojas pienācīgi, un treškārt ir jāatbalsta sektors krīzes laikā, ir jāparedz piemērots krīzes mehānisms, kurš spētu darboties krīzes laikā. Tālāk par sankcijām var piekrist ka summas ir visai nelielas, bet nevaru piekrist otrajam nosacījumam, kas ir zaudējumi no platības. Tālāk ir kontroles in situ, tālāk um, satelīta dati komisijai, tālāk uh, priekšsēdētāji atvainojiet, bet mēs runājam par KLP reformu, un ja mēs runājam par vienīgo jautājumu, par kuru mēs esam kompetenti, ir jāizsakās vienas minūtes laikā, tad um, ir uh, vienkārši jāiet projām komis, komitejā. Nevar runāt plenārsēdē, nevar runāt, kad tad vispār var runāt. Vypovedāšu pan divi minūti. Jūs runājāt divas minūtes, Dārā Gilērā. Gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties. Um, deputātei Millerei par sagatavoto ziņojumu. Bez šaubām šeit ir vairāk interesanti priekšlikumi, bet tā kā man arī cībā ir maz laika, tad runāšu par tiem aspektiem, kas man šķiet būtiskākie gan komisijas priekšlikumā, gan referents priekšlikumā. Nav pietiekoši skaidri lietas ieskaicētas e, kāda būs maksājuma organizāciju loma. Domāju, ka šī loma otrajā pilārā ir ļoti svarīga, un tāpēc ir būtiski paturēt šos organismus un nacionālo koordināciju, bet arī skaidrāk ir jāie. Ja norāda tā loma, kāda vienmēr ir bijusi otrajam pilāram, reģioniem. Un man nav skaidrs eh, šis aspekts priekšlikumā. Bez tam man būtisks šķiet jautājums par saimniecībām. Millers kundzes priekšlikumā tas nav pietiekami skaidri izklāstīts, un tas eh, apgrūtina eh, teksta izpratni, un tāpēc es iesniegšu vairākus grozījumus, lai mēs e, neapgrūtinātu saimniecību uh, apsekošanas dienestu. Tālāk nav, nevar pieļaut, ka administratīvas kļūdas dēļ trīs gadu garumā lauksaimnieki nesaņem atba atbalstu. It īpaši tas smagi var skart mazās saimniecības kad var izrādīties, ka divu, trīs gadu garumā viņi atbalstu nesaņem. Jautājums ir jākoriģē, tas ir būtiski kontrolei un caurskatāmībai. Nākošais runātais deputāts Andriju. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet. Yes. Yes. Oh, it's the usual confusion between... Jā, tā ierastājas sapjukums starp Andriju un Agņū. Ļoti žēl, kā jūs mani sajaucāt ar sevi, Agņūkungs, bet, un mans uzvārds ir Andriju priekšsēdētājs, bet vēlreiz priekš, paldies priekšsēdētāju un. Es vēlējos arī no savas puses apsveikt Ilriku Milleru par sagatavoto ziņojumu. Izteikšos īsi, jo es atbalstu to, lai tiktu paredzēti ko, kopīgi noteikumi, lai kontrolas eh, būtu nevis sankcijas un Eh, par to ir eh, runa visos trīs ziņojumus - par krīzes pārvaldību. Es eh, atbalstu Ērānces Garcijas priekšlikumu strādāt pie kumulatīvās puses krīzes rezervēji un visbeidzot procedūru vienkāršošana. Mēs redzam, ka ta, eh, mums piedāvātais teksts patiesībā neko nevienkāršo, mums ir jābūt ļoti vērīgiem, un mums tas arī ir jānorāda, labojot eh, Ulrikas Milleres ziņojumā. Paldies deputātam Endru, un nākošais runātājs deputāts Būda. Paldies priekšsēdētājiem! Es apsveicu šos eh, priekšlikumus. Un runājot par tiešo maksājumu aģentūru, šī aģentūra tā ir jādarbo lauksaimnieku interesēs, bet tai jābūt ar savu e, konsultatīvo lomu lauksaimniekiem pirms tiek iesniegt finansējumu pieprasījumi. Ļoti bieži šie. Šī E, pieteikumi ir ļoti birokrātiski un e, lauksaimniekiem grūti iesniedzami. Es gribētu standartizāciju Eiropas līmenī. Otrkārt, e, konsultatīvajiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem, jo, manuprāt, tiem ir liela noma, loma saimniecība pārvaldībā, lai lauksaimnieki nepieļaut administratīvas kļūdas un lai viņiem neuzliktu soda naudas. Runājot par soda naudām, sankcijām un kavētiem maksājumiem, mans priekšlikums būtu, ja lauksaimniekam ir maksājumi kavēšanās, viņam ir jāmaksā soda nauda. Es aicinu piemērot līdzīgu sistēmu, ja lauksaimnieks laicīgi nesaņem maksājumus ja viņš nemaksā nu soda naudas, arī tad valstī nebūtu jāmaksā soda naudas. Paldies, priekšsēdētāji, nākošais runātājs Paldies eh, deputātei Millerei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Šis ir ļoti svarīgs vēstījums. Eiropas Savienībai ir jābūt ticamai pat lauksaimniecības krīzes laikā. Un svarīgi ir tas, lai krīzes pārvaldības mehānisms nepārtrauc tiešo maksājumu izsniegšanu kas ir ļoti būtiski lauksaimniecībai. Ir ļoti būtiski kontroli balstīt uz riskiem, sankcijas balstīt uz kļūdu atkārtošanos un nevis nejaušībām. Ir jāsamazina vai jāatceļ administratīvās nastas Tās ir nozīmīgas eh, prerogatīvas. Mēs eh, vēlamies arī par termiņiem runājot, pabeigt darbu pie teksta šajā sasaukumā un es novēlu veiksmi referentiem, lai šis darbs izdotos. Ir jāparedz pastiprināt sadarbības starp referentiem, jo šie trīs elementi būs ar tiešu ietekmi uz lauksaimniekiem. Mums ir jāpabeidz darbs saulaicīgi. Paldies! Paldies, Milērs kundzei. Man mūsēņ tās, ka šajā ziņojumā tiek pieņemts, ka jaunā sistēma jau ir pieņemta, bet mums taču nav izvērsta vēl pilnvērtīga diskusija par to, vai šāds izmaiņas kāpē vispār iedzīgas. Un tagad izstāsta, ka viss jau vienkārši ir pieņemts. Nu, šajā komitejā tad mums nu, tad arī tad, uh, izskatās, ka mums jāatņemas pilnvars turpmākajām diskusijām. Nu, komisija arī saka, ka nu, drusciņi tur tikai kaut kas jāpieeja, kuriģē un tā, bet es domāju, ka vairākos jautājumos ir nepieciešams padziļināts diskusijas. Par kontroliem, piemēram, no vienas puses eh, ir kā būs mazāk kontroļu, bet efektīvākas. Nu, um, Galu beigās jāskatās, vai tas tiešām funkcionēs. Nu, jāuzmanās, protams, eh, eh, arī no, no tā, vai kontrols notiks pēc vieniem standartiem dalību valstīs. Nu, tas taču būtu pirmais priekšnoteikums, lai eh, pārietu pie citas sistēmas. Un tālāk eh, krīzes, eh, tātad rezerve, bet kā tā tiks piemērota, tā ir, tas ir jautājums. Nākotnē būs citas krīzes, ne tikai finanšu krīzes, bet, bet arī klimata krīzes un tā tālāk. Un par arī par šo modeli nepieciešams padiskutēt. Viens konkrēts jautājums jums. Uh, Jūs ierosināt vienu punktu, tādu informatīvu pasākumu, ka tos varētu atbalstīt. Jūs zināt, Millers kundze, ka Vācijā šis jautājums ir, eh, ir tāds strīdīgs jautājums. Par, eh, jūs tagad vēlaties tātad šo jautājumu par atbalstu lauku centriem šeit iekļaut. Nu, tas ir jautājums, eh, ko, kas mums kā lauksaimnieku pārstāvjiem būtu jārealizē. Bet, eh, nu, es katrā ziņā iesniegšu vēl savus grozījumus. Paldies! Right, Chairman, sorry for, for butting in early. I genuinely... Man es atvainojos, ka ja pieslēdz mikrofonu ātrāk. Man tiešām likās, ka jūs uh, saucāt, piesaucāt mani vārdā. Es te nenodarbojos ar kodām blēņām. Paldies, Milērs kundze. Liels darbs uh, paveikts. Uh, divi ziņojumi ir. Tātad tā, es saprotu, ka auditoru, respektīvi revīzijas palādes ziņojums ir diezgan skaidrs un nepārprotams lauksaimniecības jomā. Proti, lauksaimnieks pēc kāds kādai schēmai, par ko viņš tiks atliecināts, tad, tad attiecīgi tiek izvērtēti visi dati un tālāk darbspējas performance ziņojums reiz divos gados. Šie ziņojumi ir sarežģītāk, ņemot vērā to, ka rezultāti ir jāizmēra vai būs eh, vairāk eh, bišu um, vai, vai aputekšņotāju um, viņa saimniecībā, vai kā pēc kādiem rezultātiem tas tiks, tiks mērīts. Tas pats attiecas uz eh, um, tīro ūdeni, kas, attiek, kas tātad figurē attiecīgā saimniecības tomā, vai ūdens ir tīrāks, vai ir novērsta augsnes erozija, vai ir uzlabojusies dzīvnieku labdarība. Un galvenais, vai samazinājušās CO2 izmešu rādītāji samazinājušies, un kas to visu mērīs? Uh, Nu, man tā rodas iespējas, ka Mīlērs kundze, jā, no vienas puses jūs esat pieņēmuši, ka tas e, padārgi izmaksās, bet, nu, es būtu teicis, ka pat reiz divos gados gatavojot šo ziņojumu, tur, e, nu, vajadzēs e, nu, prāvas summas šo ziņojumu gatavošanai. Paldies, Maginas kundze. Paldies priekšsādātājiem. Nu, vēl viens jautājums. Nu, mans puses, pirmkārt, protams, paldies Ulrikai par darbu. Runājot par šiem konsultīviem dienestiem. Ja? lauku dienestiem. Jūs ierosiniet pārnest šo normu no, uz horizontālu regulu tagad, tā es saprotu. Nu, kādēļ, vai jūs varētu pamatot? Un Egņu kunga komentāri arī ir vietā. Attiecībā uz to, kāda tiks izmērīta šie rezultāti. Nu, teiksim, grīdas jomā, piemēram, šie mērķi. Tas var būt jautājums revīzijas palātē, ko varēsim uzdot vēlāk, kad runāsim ar revīzijas palātas pārstāvi. Äh, paldies priekšsētāji, paldies kolēģiem Millerai. Un nu, viņa ir laba referente, kas zina, ko dara. Viņa ir tiešām ir bijusi nodarbināta lauksaimniecības jomā un saprot, kas lauksaimniekiem ir uz sirds. Tā kā tas ir svarīgi gatavot šādus ziņojumus. Ehm, šis te rezultātu modelis, to varbūt par to vairāk runāsim pa nākamo ziņojumu. Nu, jāpiesargās, ko ierosina komisija, jāskatās, lai mums būtu tiešām kopējā lauksansības politika, nu tad tiecīgi nepieciešami um, kopēji pasākumi, da, kopēji standarti dažādās jomās. Ir arī um, citi priekšstati par to, kā glābt KLP. Kā Par kontroļu sistēmu un atskaitīšanos mēs jau turpinam sarunas. Te jāskatās, kāda ir kontrols standarta, lai tie būtu vienādi dalību valstīs. Nu, piemēram, Vācijā mums ir um, problēma, ka um, tātad zemes gabali vairs nu, nu, nu nav tur kvadrātāji, nesastāv tur no, no tikai no kvadrāta kilometriem, un, un kā to visu ar GPS izkontrolēt. Nevienmēr tas ir tik vienkārši. Tā, tāpat arī par uh, dažādiem ceļiem, pa, pa kuriem mēs nu, nu, varam nonākt, teiksim, kā tad šie, šie ceļi tiek ierēķināti dažādās platī, platībās. Nu, par kontrolas standartiem, tad šie kon, kontrolas standartiem jābūt uh, salīdzināmiem, un es uh, ceru, ka mēs esam labās rokās, jo Milērs kundze pārstāv lauksamniekus, un Līdz ar to ticu, ka ziņojums būs labs. Paldies! Nākošais deputāts Bogovičs. Paldies, priekšsēdētāji! Kas se tiče? Paldies, tas vienam projekts ir labs. Nu, lielākā problēma, lielākā dilemma šeit, eh, šajā stāstā ir, eh, nu, kur tad uh, ejam, kāda ir kāda pienākotne. Dorfmāna kungam bija rekomendācijas, un tagad uh, mums ir nepieciešams intensīvas diskusijas par šo ziņojumu. Mums ir jāuzlabo komisijas piedāvājums, pretējā gadījumā mm, lauksaimniecības uh, sektoram nākotne būs visai blāva. Šajā ziņojumā es atbalstu arī, piemēram, šo divu gadu atskaitīšanās ciklu. Un, nu, manuprāt, mēs varētu pārēt arī uz trīs gadu ciklu. Domāju, nu, ka nekāda skāda nebūtu. Tālāk pārējais posms, vismaz divu gadu pārējais posms, šeit jābūt realistiem. Un 23. gadā jāskatās, kā politikas realizācija sokās tāpat arī administratīvais sloks. Nu, jāņem vērā arī iespējamās katastrofas un, un negadījumi. Nu, piemēram, ja saimniecībā tiek zaudēts kāds, kāds darbinieks, kā, kādu ietekmi tas atstāja, nu, tas uh, liecina par to, ka ir nepieciešama uh, laba informācijas apmaiņa, digitalizācija, lai lauksainiekiem atvieglotu dzīvi. Paldies! Hey, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, divas piezīmes no manas puses. Pirmkārt vēlos pateikties eh, referentei par veikumu, bet es atgriezīšos tagad pie krīzes rezerves jautājuma. 400 miljonu krīzes rezerves, zinot to, cik izmaksāja nesenā piena krīze. Manuprāt, ir visai maz ambiciozi, lai atbalstītu krīzē esošu lauksaimniecības nozari. Otra piezīme Es atbalstu priekšlikumu nomainīt izpildu aktus par deleģētajiem un mūsu mm, parlamentam ir jāsako, kā tiek īstenot lauksaimniecības politika. Grācija, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Millers, eh, deputāts Millers ziņojums ir uz pareizā ceļa. Un tā, tajā ir vairāki priekšlikumi attiecībā uz sankcijām, notik, noteikumus neievērojot un citas sankcijas. Manuprāt, ir būtiski paredzēt uh, iespēju garantēt visu, ko vispārīgāko maksimālo iespējamo lauksaimniecības komunikāciju politikas eh, piemērošanu, kā arī vislabāko juridisko skaidrību mūsu eh, lauksaimniekiem. Mēs strādāsim pie tā, lai pašreizējais budžets krīzē varētu tikt paplašināts, lai mēs varētu paredzēt papildus pasākumus krīzes laikā. Tāpat ir jādomā par krīzes pārvaldības un risku pārvaldības pasākumiem. Paldies! Eh, paldies, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Ulrikai par šī rīta piedāvāto ziņojumu. Ar šo ziņojumu es daudzos principos eh, esmu mierā, eh, taču komisija nepiedāvā vairākus pietiekamus elementus. Es gribētu runāt par krīzes rezervi, kurai ir jābūt lauksaimniecības rezervei, un tā jāsaņem līdzekļi tikai no ģenerālā budžeta, kā to norāda referenti, taču mums ir jāuzstāj, lai tā līdzekļus saņemtu pilnīgi svaigus un nevis no pirmā pīlāra summām. Tas ir ļoti svarīgi un mums ir vērīgi jāseko šai parādībai, lai mēs varētu reaģēt. To pierāda arī vairākas krīzes, ar kurām mēs esam saskarojušies. Dargie kolēģi, mēs tagad esam uzklausījuši e, runātājus, kuri bija pieteikušies no deputātiem, un tagad mēs varam uzklausīt komisijas pārstāvi. Paldies, priekšsēdētāji, iesākumā. Vēlos pateikties referentiem Millerei par sagatavoto ziņojumu projektu. Es vēlos uzteikt viņas atvērtību un gatavību diskutēt eh, sanāksmi laikā ar komisiju, kad mums bija iespēja detalizēt skaidrot eh, esošos un paredzētos noteikumus kāds ir horizontālais regulējums. Tās ir leģislatīvs teksts par KLP pārvaldību, pārvaldību no administratīvu struktūru puses, dalību valstīs komisijas puses un kā sava veida iekšējā kontrola. Tāpēc šis regulējums ir tehniski sarežģīts attiecībā uz procedūrām, uz lēmumiem attiecīgajā kontekstā un tāpēc mēs uzskatām, mums šis regulējums būtu minimāli jāmaina, jo tas ir instruments, kurš funkcionē, arī kļūdu līmenis ir neliels un mēs tikai koriģējām tekstu atbilstoši jaunajai piedāvātāji politikai. Un tas ir arī iestrādāts strateģiskajā plānā. Domāju, ka jāpaturprātā, ka jūsu priekšā esošais teksts ir kaut kas jau pastāvošs, ir nelielas izmaiņas. Vienīgais jaunais priekšlikums ir provīzijas vieta no viena panta tas ir pārcelts uz citiem. Šāds pants jau pastāvēja šeit. Eh, nav citu izmaiņu. Tagad uzskaitīšu vēl vairākus punktus, kuri tika identificēti skatot cauri ziņojumu. Ir atsaucis uz referencēm uh, To, protams, mēs varam pārskatīt, bet jāpatur prātā, kā CPR really ir balstīts uz veco pieeju. Taču mums ir jārīkojas atbilstoši jaunajiem priekšlikumiem. Tālāk par pārvaldības struktūrām, atzīmējot to, ka pantu secība ir grozīta arī jāparedz eh, citas korekcijas, tomēr viena no izmaiņām mūsu prāt ir satraucoša, ir tā, ka koordinējošai struktūrai tiek piešķirta menedžera loma koordinējošās struktūras dalību valstīs pastāv tikai tur, kur ir vairāk nekā viena maksājoša aģentūra, un tām ir pamatā koordinējoša loma un nevis kāda būtiska politikas loma. Un arī domāju, ka tieši to jūs vēlaties, jo mēs no diskusijām varējām noprast, ka jūs vēlaties uh, uzsvērt reģionālās atbildības un e, tagad iznāk, ka jūs vēlaties šīs atbildības pārcelt uz centrālo uh, līmeni. Tas būtu jāpārskata. Tāpat uh, provīziju prasības ir pārceltas no vertikālā uz horizontālo līmeni, tas nebūtu tik dramatiski, bet ir ārpus konteksta, jo abi šie eh, nosacījumi ir iestrādāti strateģiskajā plānā un ir daļa no politiskā konteksta strateģiskā plāna procesam. Tālāk un vairāk kārtīgi jau tas izskanēja, un to uzsvēra vairāki runātāji Eh, tā jūs piedāvājat gada eh, snieguma klīrensu. Mūsu prāts tas ir būtisks elements apdrošināšanas procesā, kas ir ikgadējs process, kas notiek katru gadu un. Padarīt to par divgadīgu būtu nozīmīga problēma ar apdrošināšanu. Manuprāt, tas nav savietojams ar eh, finanšu noteikumiem, kur ir skaidri izklāstīts, kā notiek apdrošināšana. Un es aicinātu jūs pārskatīt piedāvātās izmaiņas. Vairāk kārtīgi tika pieminēta lauksaimniecības rezerve un iespējams e, tika piedāvātas nereālas idejas, piemēram, atteikties no esošās krīzes rezervas, kas e, ne, nespēja darboties. Mēs piedāvājam lauksaimniecības rezervi, kas būtu budžeta pozīcija. Kas ietvertu pieejamos fondus pasākumiem pret krīzēm un tirgus menedžmentā. Tā nākošais jautājums ir, kāda summa šeit tiktu paredzēta, un tas jau ir politisks lēmums. Mēs piedāvājam vismaz 400 miljonus, bet ir skaidrs, ka budžetlēmējas tāda var paredzēt vairāk. Un pastāv iespēja, ka ja šie 400 miljoni vai cita summa nav pietiekama, šo rezervu var papildināt. Tas ir lēmums, kas ir jāpieņem budžeta procesā, taču būtu neproduktīvi atgriezties pie kaut kā, ko mēs dēvējam par krīzes rezervi, jo būtu līdzekļi jāmeklē kaut kur citur kādā no budžeta līnijām. Un šķiet, kā beigās jums radīsies jautājums, cik daudz naudas var tikt tērēta tirgus un krīzes pasākumiem. Un tālāk jautājums, vai tas nāk no lauksaimniecības rezerves, krīzes rezerves, un tas novērš jūsu uzmanību no reālās problēmas jūs svītrojāt eh, finanšu griestus, to mēs nevisai labi izprotam. Eh, tas ir jāizrunā rūpīgāk, jo šie griezti ir ļoti svarīgi. 35. Eh, pantā jūs nomainījāt on, vai pret Un tā ir it kā neliela, tas ir it kā neliels grozījums, bet vai tas uzlabotu šo pantu, e, kas uzlabotu nosacījums, kas dažiem e, spēlētēm nešķiet pilnībā skaidri. Varbūt, ka mēs radīsim lielāku skaidrību šeit. Jūs gribētu izslēgt mazos lauksaimniekus no soda naudām, tas attiec uz e, kondicionalitātes pasākumiem. Tas novestu pie tālējošāk lieliskiem izņēmumiem, jo pašreizie izņēmumi attiec tikai uz zaļināšanu. Jūs gribētu izslēgt eh, lauksaimniekus no eh, atbilstības pasākumiem uzreiz, kas nebūtu visai veiksmīgi vides ziņā. Eh, tālāk par izpildu un deleģētajiem aktiem es neizteikšos, jo. Uh, E, šie jautājumi tiks diskutēti visdrīzāk um, pēdējā trilogā, un mēs nezinām, kad īsti notiks šeit vairāk ir e, loma padomēji un parlamentam. Un tagad vēl pāris citi komentāri attiecībā uz diskusiju, diskusijās izskanēto par force mažoru. Mēs šo sistēmu uzskatījām, ka tā nav jāregulē Eiropas līmenī, ja jūs atgriežties pie stāvokļa, ka lauksemnieka nāve ir force majeures, tad, lai tā būtu, tā nebūtu vislielākā problēma. Hoiboks kundze pieminēja attīstības politiku es aicinātu to skatīt strateģiskā plāna regulējumā, jo tur tiek veidot politika. Šeit sākotnēji ir runa par tehnisku regulējumu e, attiecībā uz menedžmentu, tas ne, tā netiec uz politiku, uz ārējo politiku. E, nebūtu īstā vieta šeit runāt par politiku. Uh, martā N plus 2 un N plus 3. Jūs zināsiet, ka agrāk darbojās N plus 2, tas nozīmē, ka lauko attīstībā būtu dalībvalstīm divi gadi naudas tērēšanai pēc uh, Eh, saistību apstiprināšanas. 13. gadā tas tika paplašināts eh, uz, ar, uz vēl, ar vēl vienu gadu, N plus 3, lai piešķirtu vēl vienu gadu, lai, sam, lai samazinātu restarīki dēļa verā L. Un tāds eh, nāk vesela lavīna ar nenomaksātiem rēķiniem. The more time you give the paying agencies and the, the, the national bodies, eh, jo vairāk mēs eh, šeit eh, gatavojam rēķins, jo lielāka lavīna nāk un tad var pienākt brīdis, kā nav iespēju absorbēt visus līdzekļus. Agilēra kundze, jūs runājat par maksājuma aģentūrām. Kā jau es sacīju, mēs daudz nesam neko mainījuši. Maksāšanas aģentīras loma ir pilnīgi skaidra, tā vienmēr ir tikus saprasta šajā veidā jaunajā politikā, ko, kā mēs to vienmēr esam izpratuši, bet ja jūs vēlētos kaut ko vēl grozīt, tad dialogā mums vajadzētu precizēt, kuri tad tehniskie punkti nav skaidri. Es jau pieminēju par informācijas pasākumiem, šeit ir status quo, nekā jaunu nav. Mēs esam mēģinājuši visā procesa garumā panākt vislabākos rezultātus darbā šo komiteju. Paldies! Bardzo dziękuję, dodatkowy. Mm, paldies saviem komisijai. Agņo kungam papildus jautājums. Nu, pēc reglamenta. Vēlos uh, pieminēt jautājumu. Mm, dzirdēju, ka tiek um, izmantoti angļu vārdi bijaņola un bājaņola. Pat izklausās līdzīgi. Viens nozīmē reizi pusgadā, otrs nozīmē reizi divos gados. Un nu, tas skatos cilvēku sejām, cilvēku laikam nesaprot, ka ir šāda atšķirība angļu valodā. Ja? Bet, nu, redz, kāds varētu būt risks nākotnē. Jūs nesapratīsiet, kā tad eh, pareizi izmantot šos divus angļu valodas vārdus, varbūt ziepes. Paldies! Um, nu, tad eh, došu vārdu tagad eh, referentei, lai jums būtu vēl kas sakāms. Millers kundze jau paldies! Paldies par komentāriem! Arī komisijai paldies! Jums ir nepieciešams labs pamats turpmākām diskusijām lai rūpīgi izdiskutētu nepieciešamos jautājumus. Nu, protams, mums parlamentā atšķirīgi viedokļi, bet nu, vēlamies tas, tos arī tuvināt un rast kompromisu, to arī darīsim. Ņemot vērā to, ka laika nav daudz, es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, komentēt visu izskanējušo, bet kopumā, protams, vēlos cieši sadarboties ar ēnu referentiem. Ir runa par vienkāršošanu, par administratīvā sloga samazināšanu, tāpat arī par šīm konsultatīvām iestādēm. Gadīšu grozījumu priekšlikumus un turpmākā viedokļa apmaiņā, protams, konsultēšos arī ar, ar eh, referentiem, kas atbild par demām pārējām regulām. Mums būs cieši dialogs, lai tiešām eh, šī horizontālā regula, kas eh, runā gan par strateģiskiem plāniem, gan, gan iekšējo tirgu, uh, Nu, te, protams, ir nepieciešams turpmākas diskusijas, to arī darīsim. Paldies! Paldies! Eh. Tātad eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 3. decembris eh, līdz 3. pēcpusdienam. Pirms pārējiem pie 6. darba kārtības punkta vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Un nu, pirms tātad pārējiem pie nākamā darba kārtības punktā. Vēlos atgādināt, ka esam izplatījuši jums kādu vēstuli. Vēstuli no parlamenta priekšsēdētāja Tajānī kunga. Vēsturē, vēstulē tātad ir uh, runa par to, kā piemērot 51. A pantu no tātad eh, parlamenta kārtības eh, ruļa. Nu, izskatās, ka ir tad, tad eh, ierosinājums pātrināt uh, procedūru. Par šo parlamenta priekšstādā vēstuli vairāk runāsim koordinatoru sanāksmē. Ne? Bet, kādā ziņā aicinu visus rūpīgi ar to iepazīties. Un tagad gan tad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Atbilstoši darba kārtībai, sestais punkts noteikuma attiecībā uz satiesko plānu sastādīšanu, kas jāveic dalību valstīm, slavenie KLP, statistiskie plāni. ka, kur finansējums nāks no pirmā un otrā pīlāra. Tātad no, gan no lauksaimniecības garantija fonda, gan no lauka attīstības fonda. Mums šeit piedalās vairākas komitejas. NV mums iesūtīs arī savu atzinumu. Un, um, Pie šī atzinuma strādā mūsu komitejas locekļi vai, vai deputāti, kas ir saistīti ar mūsu komiteju. Tagad vēlos dot vārdu referentei. Herāns Garsīs, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties sēnu referentiem, komitejas deputātiem, jo ar visu jūsu atbalstu mēs varējām īstenot šo uh, ziņojumu. Jo mūsu rīcībā bija ļoti neliels um, atvēlēts laiks darbam pie šī teksta. Tāpat es vēlos pateikties arī padome, jo padomes locekļi ir pielikuši savus pūliņus, ir gatavojuši atzinumus šī dokumenta sakurā, tāpat arī pateikties lobbyistiem, kuri nereti un vairāk kārtīgi tikās ar mani, vēlos pateikties Ehm, arotbiedrību pārstāvjiem, nozars pārstāvjiem. Vārdu sakot, vēlos pateikties vispirms visiem, kas strādāja pie šī teksta. Tālāk, pie šī dokumenta pārējot. Ehm, dokuments ir iecerēts trīs virzienos. Pirmkārt, ehm, KLP e, e, finansējums, kas tiek diskutēts starp padomu un parlamentu daudzgadu finanšu schēmā, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem elementiem KLP. Nākošais virziens ir, par termiņiem runājot, ir pārcelt e, strateģisko plānu īstenošanu līdz to apstiprināšanai, lai dalību valstīm uh, tie varētu būt apstiprināti. Es domāju, ka ir pietiekami daudz sarežģītības šo plānu izstrādāšanā, un es nevēlētos, lai tiktu aizskavēti maksājumi ražotājiem. Un treškārt, stiprināt kopīgos elementus. Ko KLP, kā jau es to izklāstīju sanāksmē pirms darba sākšanas debatēs šajās komis, e, komitejā, viens no galvenajiem elementiem bija e, panākt vislielāko vienprātību strateģisko plānu izstrādāšanā, lai tiem esot kopējiem no paša sākuma, KLP vienmēr būtu ar nākotni ir jāizstrādā vesela rinda rādītāju, mērķu, vispārīgo mērķu un specifiskāku mērķu. Runājot par mērķiem, ar um, savu ievadu, tie mērķi, kas ir iekļauti iekļaut 31. pantā par Eiropas Savienības darbību, ir domāju nodrošināt adekvātu ienākumu lauksaimniekiem ir vadošais motīvs. E, panākt to, lai pastāvētu lauksaimniecība, ņemot vērā to, kādas ir starptautiskās attiecības un kādas ir opcijas Eiropas Savienībai, garantēt adekvātu ienākumu un tīpaši, lai samazinātos Eh, tā naudas daļa, ko patērētāji tērē pār pārtiku ikdienā. Šeit ir jārunā par eh, tiem līdzekļiem, eh, kas ir jāatvēl no patērētāja puses, un tos var samazināt pateicoties KLP. Un arī komisija piedāvā īpašs pasākums, tāpat ir jāvēršas pret lauks pārtiks izšķērdēšanu esmu pret šādu šķirdēšanu, taču es nedomāju, ka eh, tas ietekmētu īpaši uh, lauksaimniecību. Tālāk vēl viens būtisks temats ir sievietes loma. Gan tiesību dēļ, gan arī tāpēc, ka tā ir būtiska, lai cīnītos pret lauku vidas eh, pamešanu un lai risinātu demogrāfisko problēmu, jo uh, Eiropa noveco un jaunām sievietēm nav pietiekoši daudz bērnu. Tad, kad es iestrādāju datus par sievietēm, par uh, citiem pasākumiem, uh, to es uzskatu par būtiski tāpat. Uh, Es nevēlos jaunus radītājus no komisijas puses ar deleģētiem aktiem. Es domāju, ka šī būs ļoti plašas debates. E, Gen, ģenuīnais e, lauksaimnieks, jaunais lauksaimnieks, uzsākošais lauksaimnieks, vesela rinda citu de, definīciju. Šeit būs ļoti daudz debašu par patieso jeb ģenuīno lauksaimnieku. Mēs uzklausīju lauksaimniekus dalību valstis lobby pārstāvis un teicu, ka šajā gadījumā debates būs regulas pašas. Es grozu komisijas priekšlikumu saistot tās piedāvāto definīciju skaidrākā veidā ar lauksaimniecisko aktivitāti un ģimenes lauksaimniecības modeli Eiropā. Es domāju, ka jūs nāksiet klajā ar grozījumiem šajā sakarā, un mums izdosies panākt visplašāko definīciju, kas gūst vislielāko atbalstu parlamentu komisijā. Eh, tāpat es eh, iekļauju citus definīciju no um, omnibus direktīvas attiecībā uz pastāvīgajām e, eh, ganībām, tālāk par jaunajiem lauksaimniekiem. Paredzēju iespēju, lai kāda no dalību valstīm pēc DAFO pētījuma, kurā tika uzskatīts, ka. P, p, palielināt līdz 40, 45 gadiem varētu būt noderīgi, kā jaunā uh, lauksaimnieka definīcijai. Es uzskatu, ka ņemot vērā ļoti augsto vidējo lauksaimnieku vecumu dalību valstīs, tas būtu iespējams, taču atstāju šo jautājumu jūsu ziņā. Es to piedāvāju tām dalību valstīm, kuras uzskatīs to par liederīgu par jaunus sākošajiem lauksaimniekiem. Šī ir definīcija, kas būtu saistāma ar cīņu pret lauku pamešanu un lauksaimniecības profesiju saglabāšanu. Tālāk runājot par tiešiem maksājumiem, es piedāvāju pamatienākumu uh, Eh, kas būtu minimāls 70% no tiešiem maksājumiem, lai stabilizētu lauksaimniecības ienākumus, un, manuprāt, tas ir viens no galvenajiem elementiem manā dokumentā. Tālāk Vēl viens būtisks temats, kas ir eh, jābūt obligātam dalībvalstīs, lai tie varētu noteikt paši savu slieksni, kas nav zemāks par 1000 eiro pēc tam, kad tiek atskaitītas algas, ekoloģiskās schēmas un maksājumi jauniem lauksaimniekiem. Es saņēmu sūdzības no administrācijas sektora, no lauksaimniekiem Mnieku puses par to, ka nav ņemtas vērā atšķirīgās ražojošās struktūras Eiropas Savienībā un ir jāņem vērā atšķirības starp dalībvalstīm, ņemot vērā kapinga noteikšanu. Tālāk par pārdalošo maksājumu. Tie būtu 25% no pamata atbalsta uh, un maksimāli 30 hektāri, kas būtu vidējais saimniecību lielums dalībvalstīs. Tāpat nosakot citus kritērijus, lai nodrošinātu taisnīgu šī maksājuma sadalīšanu. Tālāk par ekoshēmām. Es aicinu finanšu intervences ar šo jauno rīku būtu atšķirīgas vai papildinošas tām, kas jau ir iekļautas lauku vides attīstības pasākumos. It īpaši tāpēc, ka ekoshēma ir gadējs pasākums un agrovides pasākumi ir daudzgadīgi. Šeit pastā ir iespēja vienam otru papildināt. Tāpat paredz iespēju veicināt ekoloģisko schēmu iekšienē, saglabāt la, veiks, eh, tās lauksaimniecības sistēmas, kas jau atbilst eh, augstiem eh, vides kritērijiem, no tiem ekstern, viens būtu ekstensīvā lopkopība, kas ir ļoti noderīga lauku vidē un nekad nav tikusi pietiekami uh, atzītas. Atcerēsimies, kad mēs runājam par aitu un kazu lopkopību. Tas bija ļoti nozīmīgi. Tāpat es ņēmu vērā grūtības, kas varētu rasties, piemērojot šo pasākumu reģionos, kurās nav Eh, platjoslas pieslēguma eh, attiecas uz nākošo priekšlikumu par eh, izvērtēšanu. Tāpat es paturu spēkā standartus zaļināšanai. Bioloģiskā lauksaimniecība un ultraperifērie reģioni jāatstāja ārpus grīdinga pasākumiem savu specifisko apsvērumu dēļ. Ekoloģiskā lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība jau pati par sevi ir tāda, un reģionā ultraperifēros reģionos ir ļoti atšķirīgi apstākļi no pārējiem. Tālāk runājot pār lauksaimniecības praksēm, tiek iekļauti vairāki būtiski elementi un to starp 5% eh, slieksnis pastāvīgajām ganībām. Eh, eh, un izņēmums fermām ar mazāk nekā 10 hektāriem, lai varētu garantēt rotāciju par jaunajiem lauksaimniekiem. Ir jāparedz Eh, fondu zudums šajā eh, gadījumā, ja tiek izpildīti nosacījumi papildus tiešajam maksājumam, tad tas eh, tā mm, ir jābūt uz pieciem līdz astoņiem gadiem. Tie būtu desmit uh, Eh, papildus 2% par eh, proteīniskajiem stādījumiem, tālāk vēl citi papildus maksājumi eh, par nozaru intervencēm iekļauju klauzulu, kas garantē adekvātu pārēju no esošajām uz jaunajām programmām. Es uzskatu, ka šis lēciens ir pienācīgi jāņem vērā. Par citām nozarēm runājot. Uh, es iekļauju jau minētos stādījumus, kā piemēram proteīna stādījumus eh, un at citas atbalsta schēmas, kādas pastāv vīna un biškopībā. Par biškopību runājot no 50 līdz 75% aicina palielināt finansējumu līmeni. Es jau iepriekšējās diskusijās ziņoju, ka tas būtu iespējams par augļiem un dārzeņiem. Piedāvāju realistiskāku vidas ambīciju nekā komisija, un šeit būtu runa par 10% no operatīvajiem fondiem, kas tiktu novirzīti vidas pasākumiem. Tāpat ņemot vērā to, ka pazūd iespēja iekļaut divus alternatīvos pasākumus šiem 10%, es piedāvāju starp pozīciju. Tālāk es paredzu jaunus pamudinājumus ražotāju asociācijām, kas ir mūsu pastāvīgā cīņa, lai mm, varētu nodrošināt piedāvājumu par vīnkopību aicina atbalstīt investīcijas, tā skaitā inovācijās, atbalstot ne tikai mazos, bet arī lielos uzņēmumus, jo tieši tie eh, visvairāk veids investīcijas, kas pēc tam ir noderīgi eh, kas visai nozarei. Par lauku attīstību, klimatiskie un vidas pasākumi, kas būtu obligāti visā dalībvalsts teritorijā, um, un šie maksājumi būtu saņemami arī pamudinājuma veidā. Aicinu atcelt piekļuvi atbalstam ekoloģiskās lauksaimniecības maksākumiem, kas līdz šim bija paredzēts tikai īstenajiem lauksaimniekiem. Tālāk ar runājot par uh, Eh, apgabaliem ar dabiskiem ierobežojumiem. Eh, šeit būtu atvirzīts 30% no atbalsta. Un, ja dalībvalstu teritorijās 30% tiek novirzīti vid, eh, klimatisku un ierobežojumu dēļ, tad to mēs varētu atzīt tādā veidā, mēs atzīstam to nozīmīgo lomu bioloģiskajā daudzveidībā, kāda piemīt šiem apgabaliem. Investīcijās tiek saistītas ar lielajām investīcijām lauksaimniecībā un eh, paredz definīciju jaunu uzsākušajiem lauksaimniekiem, tāpat paredz atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, kuri nodod savus īpašumus lietošanā lielākajiem lauksaimniekiem, kā arī atbalstiem, kuri nonāk līdz pensionēšanās vecumiem, lai viņu saimniecība saglabātos un lai varētu uzturēt viņu aktivitāti, par risku apdrošināšanu un multirisku sis, e, sistēmu. Es atbalstu komisijas priekšlikumu par zināšanu un pieredzes apmaiņas e, paredzu pieaugumu no 75 līdz 100 procentiem. Tālāk Eh, par uzņēmējiem es iekļauju jaunu pantu, lai varētu paredzēt kompensācijas no mm, eh, lauksemniekiem, kas ir cietuši no plesēju uzbrukumiem. Eh, Piedāvāju šo risinājumu apzinoties to, ka vairākās dalībvalstīs ir atbalsta pasākumi, citās nav, bet tas ir vispārīgs, tā ir vispārīga problēma un arī risinājumam ir jābūt. Uh, Eh, vispārīgam. Tālāk runājot par plāniem strateģisko plānu struktūrā, es pārēdzu iespēju iecelt pārvaldības autoritātes, kas būtu reģionālas, lai ņemtu vērā arī dalību valstu konstitucionālo um, struktūru. Es atceļu atsauci uz komisijas priekšlikumu eh, pār sankciju noteikšanu, ja netiek izpildīti eh, mērķi vides eh, prasību izpildīšanā. Tāpat Eh, aicina izveidot, eh, paredzēt eh, izpildi ieviešanas vai deleģētos aktus. Manuprāt, labāk būtu deleģētie akti, kas ir nozīmīgi elementi strateģisko plānu schēmā, kā arī plānu sakarā es aicina atcelt pulksteņa apturēšanas mehānismu. Tās būtu vispārīgās līnijās dokuments ar saviem 450 grozījumiem, un tagad es labprāt uzklausīšu jūsu viedokli šajā sakarā. Mēs paldies, eh, dāmas kungi! Sāksim ar referentiem. Divas tur pūstā minūtes katra ēnu referenta rīcībā. Sirsnīgs paldies, paldies referentei. Liels darbs ieguldīts, ļoti daudz grozījumu. Tāpat arī izklāstā jūs skaidri norādījāt, ka jūs no daudziem leņķiem skatieties uz šo problemātiku. Tas ir ļoti pareizi, bet laika mums nav daudz, tādēļ īsti pieskāršos tikai svarīgākajiem eh, principāliem jautājumiem, par ko būs noteikti diskusijās eh, jaunākā par centrālajiem elementiem. Referentes uzdevums eh, pamatā ir nos, nospraust, tā teikt, azimutu, pamatvirzienu. Un šeit jāsaka, ka daudzās jautājumos es uzskatu, ka šī azimuta nav. No vienas puses, eh, jūs tikā iestāties par KLP, ka KLP ir pamatu pamats, no otras puses, daudz vietu jūsu atzinumā, nu, piemēram, par kapingu, par degresiju, kā arī par šiem kondicionalitātiem, noteikumiem. Tur uh, eh, savu allēšu eh, pieturēties pie uh, pie uh, tāda melnbaltā risinājuma var vai nevar, tad obligāti vai neobligāti. Es domāju, ka KLP pirmkārt ir nepieciešams, nu, uh, skaidrība pat, piemēram, par to saukto kapingu, vai tas būs visām daļvalstīm, kā, uh, kā vienos noteikums vai ne. Tikai tāda KLP un lauku attīstības jomā mēs varēsim panākt vienlīdzīgu līmeni. Šis saistošais kapings, kas visām daļvalstīm būtu obligāts, būtu viens no centrālajiem elementiem. Un to jūs savā atzinumā īsti nevēlaties. Jūs vēlaties brīvprātīgu sistēmu, brīvprātīgu kapingu, sākot no 100 tūkstošiem. Nu, šāda pieeja, manuprāt, eh, nav pareizi. Tā novadīs pie KP sadrumstalotības, nevis pie kopējas labākas KP. Tāpat arī par vidas mērķiem, par, par zaļināšanu, tiem jābūt saistošiem pasākumiem visās dalību valstīs. Jā, tā tad. Um, ehm, būs dažādi risinājumi šai, šīs ekoloģiskās uh, eh, lauksaimniecības jomā, tad uh, nebūs vienlīdzīgas lauksaimniecības. Nu, tādēļ nu, komisija nav piedāvājusi tādus striktus mērķus, tas nav labi. Mums jābūt skaidrībai, bet ja, ja mēs vēlamies nospēr šos mērķus, tad tieši vīdes uh, aspektiem, šiem zināšanas aspektiem jābūt obligātiem dalībvalstīs. Ja Nu, tātad, nu, mēģināšu tad sniegt tādu kopvērtējumu. Komisija nāk uz klājā ar priekšlikumu, un es redzu, ka referente nav stiprinājusi šo priekšlikumu. Uh, un, un, un uh, drīzāk sadrumstalojas šo ziņojumu. Nu, kāds ir mūsu mērķis? Vai mūsu mērķis ir uzlabot šo priekšlikumu? Un, vai mums nevajadzētu piestrādāt tieši pie tām uh, tēmām, uh, kur, uh, kas ir principiāls, bet tām būtu jārada papildus skatījumu. Tagad par. Uh, Un vēl apmēram 70% pamata ienākumu atbalstam, tas ir pretrunā ar tiešmaksājumiem. Bet tie nav tiešmaksājumi, kas mm, tiek eh, kritizēti. Iedzīvotāji vairs nesaprot, kādēļ mēs eh, sadalām naudu tikai pēc platībām. No šiem pamatu maksājumiem joprojām tiek 70% eh, tiešmaksājumi tiks izdevies, tiks sadalīti pēc uh, platības principa. Tas nav pareizi. Ir nepieciešams obligāts kapings eh, savienības līmenī, ir nepieciešama kondicionalitāte, to es atbalstu, ir nepieciešams aizstoši koskajiem kritēriju. Mums nepieciešams mainīt arī KP mēģus. Uh, piemēram, attīstības politikas jomā, tad nu, tur ir nepieciešams citi mērķi. Paldies! Ja chciałbym powiedzieć, że przecież w gronie. Priekšsēdētājs vēlos atgādināt, ka um, mums ir jāievēro disciplīna. Jums ir bijušas daudzas uh, sanāksmes savā starpā ar referentēju un ēnu referentiem. Jums ir bijis pār pārējiem laika. Un manīties ar um, saviem skatu punktiem, viedokļiem un tā tālāk. Un, nu, nevajag tagad to nu, izvērst šeit. Katram ir tikai divas ar pus eh, minūtes. Nākamais ēnu referents Haitamā kungs paldies, vēlos pateikties referentei. Labs eh, atzinuma projekts, liels darbs tur ieguldīts, daudz grozījumu sagatavoti. Nu, tur ir dažas lietas, kas man tiešām iet pie sirds, piemēram, par jaunu tirgus dalībniekiem, par eh, sieviešu, lauksaimnieču veicināšanu, bet ir nepieciešami uzlabojumi, lai te mēs eh, KLP, jaunajām KLP vairāk orientētos uz mērķiem, uz rezultātiem. Te ir nepieciešama labāka saspēle starp mērķiem no vienas puses un rezultātiem no otras. Un arī es nešaubos, ka revīzijas palāta šodien atzīs, ka mēs īsti nesasniedzam uh, rezultātus tiem mērķiem, ko esam izvirzījuši. Nu, kas tad ir šie svarīgākie mērķi? Vēlos izcelt divus. Kā te pamatmērķis, protams, ir um, uh, uzlabot um, Eiropas uh, lauksaimniecības nozares uh, konkurētspēju. Un otrkārt, uh, tāpat arī sarūpēt uh, nepieciešamās uh, preces. Varētu izvirsīt uh, dažādus mēģus, bet uh, pa, pa, pamata instruments ir tikai tieši maksājumi šeit. Vajadzētu investēt inovācijās, uh, uzlabot sadarbību, riska pārvaldi. Un es vēlētos, lai šeit uh, būtu tāda kā izsakošanas sistēma, lai mēs varētu uzraudzīt, skatīties, kā tad tiešām uzlabojas konkurence, konkurence spēja, respektīvi. 87. pāns klimatam. Un tur vajadzētu skatīties, kā mēs sakāmies klimata izdevumiem. Tas tā kā ir, bet uh, viena no svarīgākajiem kalpiem mēķiem ir Protams, konkurētspējas uzlabošanai šādas izsekošanas, ja trekking sistēmas nav. Nu, es domāju, ka šeit vajadzētu to pašu loģiku izmantot. Un tagad par uh, publiskām precēm, par sabiedrībai nepieciešamām precēm. Uh, klimats, uh, pilotiskā daudzveidība, um, lauku ainams, tā tur ir dažādi instrumenti, šis tā sauktais konsultācija ir nosacījuma instruments, ekoshēmas, otrais pīlārs, vēl tur citi instrumenti un kādēļ gan. Uh, Nemēģinam rast tādu holistiskāku, visaptrošāku pieeju, kādēļ mēs atkal šeit koncentrējamies tikai uz šo kondicionalitāti, uz, uz noteikumiem. Un šī sistēma pat tiek stiprināta, uz, pilnveidota. Mēs redzam, ka šī sistēma, kas balstīta uz mēķiem, uh, attiecībā uz politiskām precēm nestrādā. Un es saprotu arī, kāpēc. Jūs esat lauksaimnieks un KLP, jums tikai tur jāizķeksē lauciņi, ka esat izpildījuši visus mēģus, ko izvirs Brisele, tad lauksaimnieki to ir darījis. Tas savā teikt būs naudiņi, bet te ir runa par pastākumiem, vai tie ir īstenot, mēs neskatāmies rezultātiem. Un, rezultāti izstāsta, ka nav svarīgi. Jā, balstās uz mērķiem, lai lauksaimnieki būtu motivēti uzlabot uh, savu darbu, lai viņi būtu motivēti, lai viņiem būtu stimuli panākt rezultātus. Tas ir jādara. Tāpēc vēlos ierosināt to, lai mēs eh, pazeminam eh, baseline, tad izējas punktu šai koncentrētātei un eh, lai eko schēmas kļūtu par prominentākām un vairāk orientētām uz mērķiem. Un vēlos sadarēties zaļiem uz pudeli vīna, ka tā rezultātā būs labāka mērķa un vīdes klimatā bioloģiskās aizsardzības mērķi tiks sasniegt labāk. Un noslēgumā varbūt. Uh, Mm, tas ir tas, ko sacīja arī kolēģi. Ir jānāk par to, lai atsaistītu maksājumus no, no zemes, no, no platībām. Es domāju, ka maksājumiem jābūt vērstiem uz pasākumiem, uz darbību, nevis uz uh, zemes pleķiem. Paldies, nākamais uh, runātājs, lūdzu. Dārgais uh, kolēģi! Nu, vārdos, protams, viss ir smalka, bet eh, darbos to īstenot ir grūtāk. Flanagan kungs, lūdzu. Paldies, paldies par eh, atzinumu Garsīs kundzei. Kad sāku strādāt šajā komitejā, manas cerības bija tādas, ka mm, kā pie naudas saņems tiekam tā reāli pienākas. Un tur eh, augstmaņi visādi karalieni to ne, ne, nebūs. Un, eh, nu, šī komiteja man izraisīja šādas cerības. Bet te es nu, pārsteigts par daudz cilvēku viedokļiem un atzinumiem, jo sevišķi man pārsteidz tas, ko daudz parlamentā šeit domā par uh, par eh, ģimenes eh, samicību aizsargāšanu, par to, ka jānovērš cilvēku aizplūšanu no laukiem. Tāpat atceros puķiet kontrols komiteju Cēlera kungs sacīja, kā labāk jāpadara KLP. Nesie kungs saka, ka vienam lauksniekam nevajadzētu saņemt vairāk naudas kā kalmīm. Tāpat arī Dorfman kungs eh, saka, pauž līdzīgs komentārus, bet tas jau nenotiek. Sākotnējā priekšlikumā, un tāpat arī grozījumi, ko iesniedz Garsīs kundze, jau to nenovērsīs. Pirmais, kas jāmēna, ir uh, tas, lai darba spēka izmaksas tiktu ņemtas vērā kāpē. Respektīvi, tas būtu jānovērš. Darba izmaksas nav jāņem vērā. Lauksaimniekiem maksā balstoties to, ko viņi darījuši pirms gadsimta ceturkšņa. Mēs izrādām tādu arhitektūru, kas uzturēs šo anomāliju. Šajā sistēmā nebūs ko pārdalīt tiem, kuriem nauda pienāks vairāk. Politikas mēķiem, kas ir steidzamāk, un viss, ko parlaments ir uzsvērts pēdējos gados, nenotiks. Jo, simensot, patiesībā jūs to nevēlaties. Vēlos svītro priekšlikumu, kas vēlas ņemt vērā darba izmaksas. Tāpat arī jā, pamata maksājumi jābūt 75% no vidējā nacionālā un pāriet uz 100% no nacionālā vidējā līdz 27. gadam par ekoshēmām. Tādā formā, kā tas tiek ierosināts, mērķi nav īsti izmērām un nedemonstrējas sasniegums. Un tas, ka šos pasākums nevar izmērīt, figurē arī revīzijas palātas eh, ziņojumos. Nu, tas atbild visu mūsu budžetu, jo mēs tajā neieklausāmies. Pat tas, kāda kondicionalitāte, kas saistās eh, tātad cross compliance. Sistēma, teiks, stiprināt pie, piekrītu Haifmanas kundzei. Minēšu kādēļ. Mēs pārējām uz tādu sistēmu, ja jūs eh, skatīsieties Gaiek 2, piemēram, lai dabūtu pamatmaksājumu nepieciešama uh, mitrāju un, un uh, kūdrāju aizsardzība. Problēma no tā, ka tas būtu jādara, bet uh, ja tas ir priekšlaikums par maksājumiem, tas nestrādās. Ir nepieciešams, lai tā būtu īpaša ekoshēma, kur cilvēki saņemtu papildus līdzekļus. Pretējā gadījumā tas nenotiks pat labāk. Es ap, apsildu savu māju ar kūdru. Man četru gadu meitene ir mājās, es zinu, kur, kur viņa sēž pie viena no kamīniem. Ja jūs vēlaties radīt situāciju, kurā uh, tas vairs nebūs iespējams. Un, eh, un ja jūs netiekat kompensēt par to, ko jūs darījuši gadsimtiem ilgi, tad nekas ir nenotiks. Būsim realisti. Šī kondicionalitāte priekšnotiekuma ir jāmaina nepieciešama trešā sistēma, kur cilvēkam ir iniciatīvas stimula, un vairs nav laika, es varētu teikt vēl daudz ko. To visu iepriekš savus grozījumus cerams, ka tiks atbalstīt. Paldies! Bardzo dziękujemy. Pan poseł chce tylko... Lielas paldies! Vēlos uh, ko precizēt. Deskungs vēl nav izteicies šajā diskusijā. Jūs atsaucāties uz Dācis kunga izteikumiem, bet viņš jau nav komentējis. Haslinga kungs. Haslinga kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Esmu nedaudz uh, vīlies uh, par uh, referents priekšlikumiem un mēģināšu to formulēt uzmanīgi. Komisijas priekšlikums ir slikts, bet tagad tas tiek padarīts vēl sliktāks. Nu, tur ir, ir tikai skaisti vārdi, virsraksti, kur ir kā runa par lauksaimniecību, bet saturiski tur nekā nav. Nu, tas man diemžēl jāpiemiņ. Šie priekšlikumi neņēma vērā krīzes, kas mums ir bijušas iepriekš, arī bioloģiskās daudzveidības zaudējums, klimata problēmas tiek ignorētas pilnībā. Tāpat arī, eh, nu, nu kāda ir, tad, tad ir atbildi? Es neesmu nekāda atbildi. Jaunās eh, struktūras. Garsīs kundze norāda, ka jāpaliek 700% no maksājumiem mums no pirmā uh, eh, pīlāra. Tas ir solis atpakaļ. Tiešmaksājumi nav atbildi uz krīzēm, nav atbildi uz nevienlīdzīgu maksājumu sadali sociāldemokrātu partija saka, jā, kapings, jā, bet Bet uh, sistēmai jābūt ob obligātai, bet nu, tas jau nes, nav dzīvotspējīgs mehānisms un pieeja. Ja vidas mērķi nav saistoši, ja tie ir dalībvalstu rokās, vai dalībvalsts pašlēm, kas ir svarīgi, kas nav, nu, eh, tad jau visi darīs tikai minimālo vai neko. Vai vēl mazāk nekā tagad. Nu, tās ir tās lielās bažas, kas man ir, un atbildes eh, šajā tām nav. Klimata krīze, jūs nevēlaties noteikti saistošas mērķus, lai samazinātu izmešus. Tāpat arī, lai kā tad būs pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Jūs pilnībā ignorējiet uh, revīzijas palātas atzinumu, kas saka, ka tiešmaksājumi nav atbalstāmi. Kur tad ir atbildes? Nu, mēs varētu vienkārši te pateikt, dā, dārgie lauksaimnieki, daļa valstis. Uh, Nu, lūk, Briseles nauda, dariet ar to, ko gribiet, bet tā jau nav atbildes nākotnes jautājumiem. Arī nodokļu maksātāji nu, vēlas lielāku atbildību, kā tiek sasniegt mērķi, un tieši mērķu definēšana nevedās. Mums mērķi ir, tad, bet ja mērķi netiek sasniegti, tad kā tad būs ar sankcijām? Nu, ja mērķu vienotā sasniegšana nav, nav formulēta, tad mērķi ir kļūst par, par vienkārši par apsmieklu. mēķināt roku rokā ar sankcijām, ar stimuliem. Tātad, ja šie mēķi ir saistoši, ja nē, tad tā, tā viss ir katastrofa. Un viens punkts, kas man īpaši satrauc, un ir um, ap, tātad līdzekļu samazināšana otrajā pīlāra apmēram par 30%, tas ir kā tiek pieņems, ka, ka lauka attīstībai būs vēl mazāk mēķu, ka līderu programma arī faktiski tiks redzēt tevi līdz nulē. Visi visas šīs pozitīvās programmas tiks uh, sagrauts un anlaists. Tas nav pareizi. Un būs daudz grozījumu, uh, tātad, ko iesniegšu, kas ir fundamentāli pavisam citā virzienā. Paldies! Dāmas un kungi! Ja man būtu iespēja komentēt. Uh, komisijas viedoklis par kapingu ir pilnīgi skaidrs. Te nekas nav jāmaina. Varbūt, ka ir atšķirīga uztvere no dalību valstu puses, bet. Eh, Karas eh, kunga vārdā Vēlos sveikt uh, Austrijas lauksaimnieku asociācijas pārstāvis. Sveicam jūs, kolēģi, no Austrijas. Oklaski rozpočal pan posel Tarabel. Un uh, Tarabels uh, kungs tagad jums arī vēlas jāpaldies. Pateicos par šo atziņumu. Tas tiešām ārkārtīgi svarīgs. Un referenti ir smagi strādājis. Pieminēšu, kas tad ir svarīgākais um, man un manai grupai šajā reformā. Pirmkārt, uh, strateģisko plānu definēšana. Nu, te ir uh, zināmas problēmas. Jūs sevišķi runājat par to, kā tad uh, nodrošināt, lai tiktu ievērotas vietēju struktūru kompetences, lai valstu kompetences. Nē, nu, es gan pesimists domāju, ka mēs izstrādāsim skaidrus eh, noteikumus un pietiekami vienkāršus noteikumus šo plānu izstrādēt. Tad es domāju, ka dalība valstis eh, arī konstruktīvā dialogā kopā ar reģionāliem iestādēm tā tālāk eh, izstrādā strateģiskus plānus, kas būs realistiski un īstenojami. Par um, definīcijām lauksaimniekiem patiesā īstenā lauksaimnieka definīcija ir problemātiska. Tā vieš papildus neskaidrību. kāda data tad būtu jāizmanto šai definīcijai. Izmantojot šo definīciju, tagad aiz borta paliktu virknē tiešām īstu lauksaimnieku, kas nebūtu pelnījuši. Varbūt īsāk jāatsauc uz aktīvā lauksaimnieka definīciju omnibus regulā. Man, manuprāt, tā, tā, šī definīcija ir laba. Par maksājumu līmeņu pārskatīšanu, mainīšanu, nu, šie um, ir jāpielāgojas ekonomiskajām reālijām. Tas ir skaidrs un, un tas ir pozitīvi, bet uh, man liekas, jāņem vērā tāds plašs uh, eh, faktoru klāsts. Neviens puses jāņem vērā ārējās konverģences eh, aspekts, kam ir nepieciešams ņem, ņemt vērā to, ka darba spēka izmaksas un, un zemes apstrādes izmaksas atšķirās spēlēju valstīm. Un no otras puses šis konverģences faktors jāņem vērā, lai novērstu dažādas uh, Nu, spekulācijas un ļaunprātības. Lai atbalstītu MVU, tāpat būtu jānosaka griezti tieši maksājumiem, tas ir eh, pareizi. Bet eh, nosakot šīs eh, sliekšņu vērtības, mums būtu jāņem vērā arī ekonomiskais konteksts, dalībvalsts situācija. Dalību valstu sistēmu īpatnības ir krietni atšķirīgas, un e, tā rezultātā arī e, atšķirsies maksājuma efektivitāte. Tāpat vēl piebildīšu, ka mums ir e, jāpievērš vairāk uzmanības šīm sliekšņu vērtībām. Nevajadzēja pieļaut, ka maksājumi ir kontraproduktīvi. Un visbeidzot, vēlos pieminēt, ka šeit mēs runājam par kopēju politiku. Mēs to nepieciešam kontrolas mehānismu, šo kopējo mehānismu īstenošanai, un uh, tiem jābalstās kopējiem kritērijiem. Ir nepieciešams, lai ko, komisija palīdz dalību valstīm ar vadlīnijām, nodrošinot, ka strateģiskie plāni tiešām atbilst mērķiem, kam tie, tie ir izvirzīti. Ja nekā nepieciešams gadījumā tos var uh, īstenošanas gaitā koriģēt. Nu, komisija nevajadzētu būt kā, tikai kā sarksuņiem, kas soda cilvēks par kļūdām. Paldies! Esam uzklausījuši visus nu, referentus. Trīs minūtes 20 sekundes bija vidējais runas laiks ēnu referentiem, bet nu tad vispārējā diskusija. Kolumbijai kungs lūdzu. Nu? No. Nē, kļūdījos. Paldies priekšstādātāji un paldies referentēji par to, ka iepazīstināt mūsu ar atzinumu. Atšķirībā no komisijas priekšlikuma, te tomēr es uzskatu, ka ir vērojami būtiski uzlabojumi. Nu, un ar uh, grozījumiem mēs uh, piestrādāsim vēl pie papildus uzlabojumiem. Nu, un viens no tādiem, ko vēlos pieminēt, ir jauno lauksaimnieku atbalsts. Labāk te būtu izmantot uh, otro pīlāru, tātad uh, investīcijas Un, ja kāds, kāda saimniecība labāk organizē, tad, tad, tad varbūt tur neko daudz nevajag investēt, bet otru saimniecību varbūt tur ir 70 hektāri, bet ir nepieciešams lielas investīcijas. Tāpat ar platību maksājumiem visi saņem vienādus līdzekļus un ir nepieciešams. Vai domāt, vai kādiem saimniecībām nepieciešams investīcijas, tad komisija tiks sodītas eh, valstis, eh, kuras ir vairāk balstījušās otro pīlāru Vācijas dienvidos, Austrijā, Dienvidtirolē ir daudz eh, vidas programmu, lauksainsības vidas programmu, kas finansētas no otrā pīlāra. Tagad, ja būs tik daudz saistību, tad šī nauda viņas secen. To mēs nevarēs izmantot šīm programmām, piemēram, dažādām agro vidas programmām no otrā pīlāra programma naudas vairs nebūs. Par dalību valstu atbildību uh, vidas programmu jomā. Un mēs paaugstinām, tagad te būs lielāka birokrātija, kas uh, pāries no uh, komisijas uz dalību valstu pleciem, un kolēģi jau to pieminēja, šis modelis nav labs, tas ir jāmaina. Mm. Jā, tas nemainīsies. Es eh, komitejā balsojumā nevarēšu balsot par tevi. Nepieciešams krietni piestrādāt, lai šis eh, priekšlikums būtu pelnījis mūsu atbalstu. Es ceru, ka mums to izdosies. Un pretējā gadījumā nāksies balsot pret. Paldies! Dekastro. Jā, lūdzu, Dekastro. Jā, paldies eh, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlos pateikties Herences kundzei. Viņa ir fantastiski pastrādājusi. Īsā laikā tikos galā ar vairāk kā 400 grozījumiem. Es eh, pozitīvi vērtēju to, ka šī brīža KLP tiek pagarināts līdz pat 23. gadam. Tas ir pozitīvi. Nevaram tā eh, katrus divus gadus visu atkal pilnībā pārmainīt. Un ņemot vērā to, ka eh, man nav īpaši daudz laika šeit izplūst, teikšu, to, ka mani dara bažīgu ne tik daudz eh, lietas būtība, saturs eh, šai priekšlikumā, bet drīzāk eh, tā institucionālā arhitektūra, kāda te tiek piedāvāta. Mēs visi saprotam un esam viensprātis, ka vēlamies, lai lielāka atbildības daļa tiktu pārnest uz dalību valstu pleciem. Bet vai tiešām, vai tiešām, vai, tas, vai šī nu, pēc būtības renacionalizācija nozīmēs vienkāršošanu? vai, jā, šeit Briselē ierēģiem būs, būs maķinīt vieglāk, bet vai tas nozīmēs vieglākas dienas, bezrūpīgākas dienas lauksaimniekiem? Uh, vai piekrītātot tam, ka vadības organizāciju pārbīdīšana uz pirmo pīlāru tiešām kaut ko vienkāršos? Reģionu komiteja, piemēram, iebilst. Tā kā pirms eh, tā nopietni ķeramies klāt eh, šiem nozīmīgajiem jautājumiem, man ir principiāls dabas jautājums, vai esam gatavi pie, atbalstīt šādu renacionalizāciju. Mēs zinām, apzināmies, ka uh, mūsu pienākums ir KLP uh, vadīšana, uh, šobrīd ar to nodarbojas komisija plus dalībvalstis. Uh, bet vai jaunais priekšlikums, jaunā kārtība dotu uh, cerēto rezultātu? Vai mēs tiešām esam par to pārliecināti, vai mēs varam par to būt pārliecināti? Nešaubos, ka daudz kas te ir uzlabojams un labojams, bet vai šis risinājums būs tas īstais? Paldies! Pan poseł Dante. Dantes kungs, lūdzu, pateicos. Vispirmkārt vēlos uzteikt referentes eh, paveikto, ir liels darbs eh, padarīts. Eh, tik tiešām šeit ir, ir jāstrādā ļoti rūpīgi, nedrīkst pārmēru vienkāršot lauksaimnieku pozīciju un skatījumu. Un vairākos Eh, jautājumos eh, esmu pilnīgi pretējās domās. Mēs eh, šeit nesēžam gal galā, lai sarežģītu dzīvi lauksaimniekiem, lai viņiem sagādātu galvas sāpes. Mūsu mērķis ir atvieglot viņu dzīvi, piedāvāt mūsu pircējiem, patērētājiem kvalitatīvu produkciju un lauksaimnieki Eh, kas eh, nesen nevar cerēt pat uz eh, savu darba samaksu, kas ir pielīdzinām minimālajai, un to visu mēs no viņiem tagad pratīsim, uzliekot viņiem turpmākas un turpmākas prasības un pienākumus kopējai lauksainiecības politikai ir jākļūst par patiesu, īstu mūsu kopīgu politiku. Šai ziņā varu piekrist Kastro kunga sacītājiem. Un šie, šie strateģiskie plāni uh, Eh, mūs attālina no, no šī uzstādījuma. Eh, mm, ka, tātad, ka, tātad tā, tā doma ir, ka mēs nodrošināsim, eh, nu, principā vienlīdzīgus spēles noteikumus visu valstu lauksaimniekiem, protams, atbilstoši vietējām īpatnībām. Uh, bet ar to vien nepietiek. Ir, protams, jābūt investīciju atbalsta mm, politikai, ir jābūt tādai saskaņotībai ar, ar vides apsvērumiem, ar vides aizsardzību, vides saudzēšanu. Mm, šīm te piedāvātajām ekoshēmām ir jābūt tādam neatņemam līdzējošam elementam, kas ir viegli un efektīvi kontrolējams un pāraugāms. Kopējai lauksainiecības politikai uh, ir e, jābūt arī, arī iepriekš zināmām definētām maksimālajām atbalsta likmēm katrai valstī, e, lai lauksaimnieki e, varā, zināt, ar ko viņi var rēķināties, un šeit nesāktos kaut kāda nevēlama sāncensība lauksaimnieku starpā, tādā veidā nostādot vienu, vienas zemes lauksaimniekus pret citiem. Paldies! Pan posel Erdos. Jā, Erdosa kungam vārds. Paldies! Tulkojuma nav nevienā valodā no ungāru valodas. mirklīti, saka priekšsēdētājs, mēģināsim atrisināt šīs ķibeles. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz. Tātad liels paldies eh, referentei un eh, de, arī kolēģim De Castro. Tik tiešām pilnībā piekrītu. Četras lietas vēlos sacīt. Pirmām kārtām mums ir jātiek skaidrībā, kā tieši konkrēti komisija apstiprinās šos strateģiskos plānus, lai šī vāra pār valstīm netiktu izmantota kaut kā ļauni, ļaunprātīgi. Tas viens. Otrs. Šie prēmiju maksājumi un arī šis bezmaksas saistītais atbalsts no šiem uh, pagrieztas būtu jāizņem, lai tie neskaitītos uz šiem grieztiem. Un pārdales šie prēmiju maksājumi un atbalsts mazajiem lauksaimniekiem. Nu, ir jāizvēlas dalībvalstīm viens vai otrs, abi tas neiet krastā. Ceturtām kārtām dalībvalstīm valstīm nākotnē būs arvien lielākas problēmas ar ūdens pietiekamību, ko eh, pastiprinās klimata pārmaiņas un noteikti būs nepieciešami plaši apūdeņošanas darbi. Um, ūdens katrā ziņā ir jātaupa un šiem centieniem ir nepieciešams atbalsts. Agilēras eh, kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atbalstīt gan Pablo de Castro, gan deputātu Dantēnu sacītajam, kas ķeras pie šī jautājuma būtības. Bet vienlaicīgi vēlos apsveikt referenti par veikumu, jo šis darbs ir bijis intensīvs, interesants un. atsevišķas uh, lietas no tām, uh, tām mēs varēsim piekrist, eh, citām nē. Uh, ir jautājumi par subsidiaritāti, par uh, kapinga nostāju, to ļoti labi norādīja arī mūsu ēnu referents. Un mūsu prāts E, ka, kapings ir jānosaka Eiropas Savienības līmenī un nevis katra uh, dalība valsts nosaka savu kapingu un pie, nosaka savu dalību. Es šajā gadījumā piedāvātu komisijas priekšlikumu, ko, ka, un te mums ir jābūt pietiekami stingriem. Es apsveicu priekšlikumu par lauku sievieti, domāju, ka. Uh, Eh, tas ir būtiski ne tikai no mātes aspekta, bet arī no viņas darba redzamības puses, kur šobrīd nav redzams. Un tāpēc, atbalstot iniciatīvu, mēs nāksim klājā ar priekšlikumu. Es nedomāju, ka paplašin, pagarinot jaunību līdz 45 gadiem mēs vairāk iegūsim jauniešu. Mums ir vairāk jādomā par jauniešu iesaist lauksaimniecībā un, protams, arī eh, jāpiešķir eh, vairāk lomas reģionālai politikai un lai būtu vienota. Uh, regulatīvā iestāde tāpat. Bija vēl viens aspekts, kas nav īsti skaidrs. Man šķiet ļoti nozīmīgs kooperācijas jautājums, jo šī īpatnība pilnīgi noteikti nozari atbalsta. Paldies! Jā, un no nu Kaļinovska kungs. Jā, arī es vēlos pateikties referentē par paveikto darbu, bet konkrēti vēlētos viņai pateikties par priekšlikumu, kura mērķis ir nosargāt šī brīža atbalsta līmeni, ar ražošanu saistītā atbalsta līmeni. Tas ir tiešām vērtīgi un labi. Un tāpat arī līdzīgi būtu jārīkojas uh, mm, nosakot pietiekamu tādu elastību starp pīlāriem. Uh, 25% šī elastības uh, pakāpīte starp pīlāru pārvirzēm, tas uh, būtu labs, uh, adekvāts līmenis, sekmētu ražotāju konkurētspēju, un nenostādītu dažus tādā neapskaužamā situācijā. Un vēl par obligāti saistošajām darbībām, kas, kas dalībvalstīm ir jāveic, tātad strateģisko plānu izstrādē, aktīvā lauksaimnieka definīcijas noteikšana. Nu, visām šīm definīcijām ir jābūt tādām, uh, Eh, kur, kur var viegli pārbaudīt atbilstību praksē, ātri un viegli konstatēt, kā vai, vai ir atbilstība definīcijai. Paldies! Paldies! Nākamais kolēģis! Paldies priekšsēdētājiem! Arī es eh, Harances eh, kundzei vēlos pateikties. Esat paveikusi iespaidīgu, tāpat laikā arī grūtu un sarežģītu darbu. Uh, Jums tas ir izdevies fantastiski. Līdzīgi kā Paolo, arī es vēlos atgādināt, ka mums ir jārunā par šī New Delivery modela lietas būtību, pašu to, to, to pamatu, nevis kaut kādām sekundāras nozīmes niansēm. Tehniskās detaļas sekos. Šobrīd, kad domājam par grozījumiem, mums ir jāspēj koordinēt eh, mūsu darbs pāri politisko eh, grupu, eh, politisko grupu robežām, lai novērstu tos riskus, par kādiem daži kolēģi jau runāja, un šī politika tiesām, tiešām kļūtu par īstenu Eiropu vienojošu lauksaimniecības politiku. No nu, šādi es varētu izpausties vēl ilgi, droši vien, eh, vēl tikai pāris eh, komentārus atļaušos. Lauksaimnieka definīcija ir būtiska, lai mēs varētu pārliecināties eh, par šādu apgalvojumu patiesumu, lai kurš katrs, kurš atnāk uz, uz, uz valsts iestādi un apgalvo, ka ir lauksaimnieks, mm, to pierādītu ar kādiem objektīviem parametriem. Nu, protams, ir jāslīpē visas šīs, šīs tehniski, tehniski administratīvās lietas, degresivitāte, šie te griesti, kapingi. Mm, taču būt, tās būtu attiecināmas tikai un vienīgi uz atsaistītajiem maksājumiem. Un visbeidzot, par saistītajiem maksājumiem vēl runājot. Atsevišķi grozījumi ir, es tā skatos, piedāvāt arī 30. pantam, kur ir paredzēts saistītais atbalsts veselā rindā dažādu nozaru. Ņemot vērā šo jauno izpildes eh, mehā modeli, tas, mūsuprāt, nav pamatoti. Paldies! Nākamā kolēģi, paldies eh, priekšsēdētāji, arī es vēlos pateikties Esterei par paveikto uh, un atļaušos tikai pāris vispārīgas dabas komentārus. Astotais uzdevums uh, - proti sekmēt nodarbinātību, izaugsmu, sociālo saliedētību, lauku reģionu attīstību, uh, to starp sekmējot bioekonomiku. Nu, visi šie skaistie mērķi, uzdevumi te ir izvirzīti, bet tālāk tekstā tie neizpaužas, eh, eh, tie vairs neparādās eh, izvērstākā veidā. Līdz ar to kopējā lauksainiecības politika ir, ir, ir tāda tukša čaula um, un nav konkrēti atrunāts tas, kā tā, kāda tā izskatīsies, kā tā ies kopsolī ar, ar draudzīgumu videi, ar ekoloģisku saimniekošanas modeli, kā kā tieši tā nodrošinās šo, šo bioekonomikas izaugsmi. Eh, šo, šos konkrētos jautājumus eh, šķiet priekšlikuma autori ir kaut kā mm, piemirsuši. Un varu eh, piebalsot arī kolēģim Dantānam, De Castro arī dzen ar nožēlu jāatzīmē, ka komisija nevēlas vairs turpināt uh, ārkārtas atbalsta pasākums proteīna uh, kultūru nozare. Uh, jo, jo, jo baidāmies, ka, ka šādā veidā mūsu pārtikas suverenitāte, neatkarība iepratim amerikāņiem kļūs uh, Eh, arvien tuvāka nullē. Mēs jau tagad tā eh, ēdam eh, amerikāņu ģenētiski modificēto soju un citus augus, un tā mūs prāt turpināt nedrīkst. Paldies, Sanderes kundze. Paldies, priekšsādētāji, paldies Esterei par prezentēto darbu. Tā kā mūsu rīcībā nav daudz laika, tad es runāšu kon par konkrētiem elementiem. Manuprāt, uh, pietrūkst instrumentu, kas eh, palīdz izvērtēt darba izmaksas un paredzēt atlīdzību eh, ražotājiem, jo eh, valsts naudas apjoms aizvien samazinās, un mēs turpinām strīdēties starp valstīm, autonomajiem apgabaliem un lauksaimnieku nozarēm. Otrkārt, jautājums par Eh, profesionālā statusa atzīšana lauksaimniecēm ir ārkārtīgi būtiska. Runājot par jauniešu Eh, iekārtošanos un, eh, un jauniem lauksaimniekiem neatkarīgi no personas vecuma ir būtiski paredzēt to, lai atbalsts tiktu izmaksāts personām, lai tās varētu īstenot savus progresus. Tādā veidā mēs efektīvāk izmantosim valsts naudu un tās, ne, tā netiks izmantot galvenokārt banku procentu nomaksāšanai, kā tas ir šobrīd. Tāpat ir jāparedz tāds patiesas pārdalījums Eiropas līmenī atbalstiem, tas nozīmē samazina atcelt vēsturiskās tiesības un noteikt zemākus griestus, kas būtu obligāti viss eh, caur Eiropas Savienību. Es tos paredzētu trīs līmeņos. Pirmkārt, augstkalnu apgabaliem, otrkārt, defavorizētiem apgabaliem un trešais pārējai Eiropai. Bez tam jāpiebilst, ka. Kā jāsaistā atbalsta izmaksas ar skaidriem modeļiem, kuri saudzē apkārtējo vidi un vēršas pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Dorfmann kungs. Jā, danke, Herr Vorsitzende. Ja, ich glaube... Paldies. Nu, te izskanēja daudz interesantu punktu, kas ir iekļauti pārziņojumā, bet pamat problēma, ko Mm, pieminējuši tevi visi kolēģi, ir tā, ka nec komisija, nec arī šīs te, re, mm, šie grozījumi um, pieteikam runā par pirmā, pirmā pīlāra pārskatīšanu. Ir, um, mēs zinām, ka mak platība maksājumi ir ne neefektīvi un uh, tie būtu jāmaina, bet nekas netiek darīts. Nu, piemērs. Ja jums, piemēram, ir 20 uh, hektāri, uh, Uh, zemes, kā, kādā, ko es mantojuši no saviem vecākiem kaut kur. Un, uh, tā, tāpat. Uh, un, cibojot vienu no šiem zemes maksājumiem, vien jūs saņemiet tikpat daudz zemes, kā um, lauksaimnieki, kuri šos 20 hektārus pastāvīgi apstrādā ar savu ģimeni un rada jaunas darba vietas no tālāk, un tas nav pareizi. Bieži esmu sacījis, ka uh, Un nu, mēs eh, nepanāksim iekšējo konverģenci. Ja pirmā saimniecība, ko es pieminēju, um, vai vairumā dalība valstu, tur Itālijā un kur, um, nerada jaunas darba vietas, nu, tas nav pareizi. Es neesmu gatavs uh, turpmāk piekrist šādiem apstākļiem. Ir nopietni jādomā par to, uh, Kāds tiek pārlīdz pēcpusdienā mums būs uh, sarunas ar, um, ar revīzijas palātu. Šī sistēma nav efektīva un, un to nedrīkst pieļaut, ka arī nodokļu maksātāji šai sistēmai ar pārvairs neusticās. Mēs esam, es esmu pret uh, to, ka tiek uh, samazināti maksājumi otrajā pīlārā. Tas nav pareizi. Es piekrītu, ka lauksaimniekiem, kas ir cietuši no plēsīgu dzīvnieku uzbrukumu tā tālāk, ka viņiem tiek maksāta kompensācija. Bet, eh, ka kompensācija nāk no lauksaimniecības budžeta, eh, ka faktiski pašiem lauksaimniekiem par to tad jāmaksā, tas nav pareizi. Ja mēs vēlamies, lai Eiropā būtu lāči un vilki, tad, eh, tad nevajadzētu pieļaut, ka par to maksā lauksaimnieki. Paldies! Un Katainēnas kundze. Jā, priekšsēdētāji, liels paldies! Paldies arī referentai par tiešām labi līdzsvarotu atzinumu. Ir ļoti būtiski, lai šajos plānos būtu pietiekamas elastības maržas un valsts varētu pielāgoties um, caur savām strateģiskajām programmām administratīvi. Uh, Ehm, protams, protams, ir nepieciešama drosme un tāda izlēmība, lai eh, modernizētu tādos mērogos eh, kopēju lauksainiecības politiku mm, eh, īstenā subsidiaritātes garā. Par gados jaunā lauksaimnieka principu šo jēdzienu definīciju tas ir vēlami, tas ir apsveicami. Ehm, tālāk, protams, lauk, lauk, jebkādam atbalstam ir jābūt sasaistītam ar, ar ražošanas faktu, ar lauksaimniecisko ražošanu. Uh, Uh, un noteikti ir nepieciešams uh, adekvāts pārejas uh, periods, pirms um, tātad jaunā kārtība kļūst obligāti saistoša, visas šīs vidas un, un, un klimata darbības, kad tās kļūst par pirmā pīlāra elementiem. Un noteikti nedrīkstētu liekt atbalstu arī, arī meliorācijas, tātad drenāžas operācijām. Uh, Un, mm, jo mūsu valstis atšķiras, klimata apstākļi, zeme, daba atšķiras, un mm, kopumā jāteic, ka ir rūpīgāk jāskatās, kuras normas tiek izvirzītas kā obligātas prasības un kuras kā fakultatīvas. Uh, atbalsta saņemšanai. Uh, ir jābūt skaidri noteiktam tam, kāda, kādi dokumenti, kāda informācija ir, ir jāatkopo, jāapkopo uh, atbalsta uh, gribētājiem, um, kas no viņiem tiek sagaidīts. Paldies! Liels uh, paldies jums par! Eh, to, ka eh, lauksaimnieki principā varētu mierīgi arī pārsniegt šo Briseles uzstādīto latiņu, ja viņiem tāda iespēja tiktu dota. Referenti tiek kritizēti, bet nu, nepietiek mm, ar to vien, ka mēs eh, tur runājam par kādiem principiem, jārunā par detaļām, par, par pantiem, par minimāliem standārtiem, kas attiecas uz visām valstīm, kaut kādi minimālie standārti lai uzlabotu bioloģisko daudzveidību, lai gaisa un ūdens kļūtu tīrāks, ir jārunā par indikatoriem un kā tad to izmērīt um, saimniecības uh, adekvāti piedalās šajās programmās, kas notiek uz vietām. Ir ja nepieciešami konkrēti mēķi. Kā piemēram, pirmajā pielikumā ir diezgan vispārīgi formulējumi. Es domāju, tu jāiet tālāk Un jānosprauž konkrēti mērķi, par cik tad mēs vēlamies samazināt, teiksim, izmešus lauksaimniecībā. Jābūt precīzākiem, ir skaidrāk jānosaka, kā tad līdzekļi tiks veltīti klimata mērķiem, kāds nav tiks sadalīti no apakšas, tā vajadzētu, kas būs pamata prēmija, pamata maksājums. Un, ja mēs vēlamies aizsargāt saimniecības, nu jā, ja mēs vēlamies aizsargāt saimniecības, Un tad ir jā, nepieciešams eh, tāds eh, risinājums, kas ir eh, dzīvotspējīgs nākotnē. Vīde, klimats, bet arī sociāla jautājuma jāņem vērā. Jāņem vērā, kā reģiona attīstās. Un tieši tur jāspūst naudiņa. Tam jābūt, primēram, apsvērumam. 70% tie paliks tiešmaksājumi, un, un pārējie būs tikai papildus maksājumi. Mēs neko ne, panāksim. Ir jānosaka, cik tāda līdzekļi ir klimatam, videi, cik līdzekļi vidas, eh, tātad eh, lauksnesības struktūrām, sadalījā jāiet no apakšas uz augšu. Un jādomā, cik mēs atstāsim tiešmaksājumus, 70% par daudz. Eh, mums noteikti jāpiestrādā, tā kā minimāli ir standarti un konkrēts līdzekļu sadalījums, tās ir svarīgākās lietas. Vaica kungs, paldies, priekšstādātāji! Nu, referentē nevar piekrist vienā konkrētā lietā. Tad, tad mums ir eh, mm, dārgi pārtiks produkti, 10% no mājas saimniecību budžetā aiziet. Nākotnē būs vēl eh, dārgāki produkti, sliktākas eh, cenas, sliktāk darba apstākļi. Tātad. Tā, tā. sliktāks atbalsts lauksaimniekiem, kas ražo šos produktus. Sociālā politika nedrīkst novest pie tā, ka ir dārgāki produkti. Par to mēs nevaram iestāties. Ja nepieciešams izdevīgāks patērētāja cenas, tam jābūt gala iznākumam. Ja kapings nebūs obligāts visiem Eiropas reģioniem, tad uh, mums būs konkurences izkropļojumi. Un, ja vēlamies, lai kapings strādātu, nu, tad uh, tam jāstrādā visā Eiropā vienlaicīgi. Un arī vēlamies atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus nopietni. Un tad uh, mums uh, jāskatās, kā uh, ar kapinga palīdzību to nodrošināt. Un 70% no tiešmaksājumiem, tikai platību maksājumiem, te es piekrītu kolēģim Dorfanam no tādas partijas. Un tā ir politika, kas ir pierādījusies kā neefektīva. Tā nesniedz vēlamos rezultātus. Un, to paturot. Uh, būs tikai dārgākas izēvielas un tā tālāk. Un, ja tiks samazināti līdzekļi lauku attīstībai, kā cik paredzēts, tad um, mēs um, nestiprināsim tad, lauku reģionu attīstību, un mums būs daudz um, grozījumu ieteikumu no mūsu puses. Paldies! Paldies! Eh, pateicos eh, referentei. Nu, svarīgākais jautājums tās ir kāpings. Esmu runājis daudziem māksliniekiem, eh, kurus ietekmēs šīs jaunās normas. Ja mēs sekojam komisijas priekšlikuma loģikai, referentes loģikai, nu, tad neizbēgami daudz lauksaimnieku bankrotēs. Rumānijā, Nīderlandē, Francijā daudziem lauksaimniekiem ir. Uh, Mm, kredīti, kas ir ņemti, teiksim, uz desmit gadiem, un izņemot šos kredītus, viņi rēķinājās ar konkrētajām summām, ko tie varētu saņemt no subsīdijām. Ja un tagad šīs summas pēc 20 gadu tiks apcerpts, un nu, tad neizbēgam šie lauksamnieki bankrotēs. Tad tiešām jāuzmanās, kā tad mēs eh, risinam šo jautājumu ar kapingu, eh, kāds ir tā līmenis, eh, slikšņvērtības. vērtības. Domāju, ka pirmkārt eh, noteikumiem jābūt eh, vienādiem visā savienībā, nevis tas būtu jāatstādā valsts pārziņā. Tiešmaksājumi, nu, protams, eh, tiešmaksājumi ir nepieciešami, bet nepieciešams arī līdzsvars, vismaz darbojamies vienotā tirgu, un vienlaiks ir svarīgi atrast tādu mehānismu, kur palīdzību tiešmaksājumi ir saistīta ar produktivitāti, kā teica Dorfman kungs. Uh, nu labi, lauksamniekam ir platība, bet tur netiek nekas eh, ražots, tad nav pareizi, ka viņš saņem eh, tādus, tādu pašu atbalstu par šo eh, platību kā tie, kas kaut kur ražo. Atbalsts aktīviem patiesiem lauksaimniekiem ir arī svarīgs, svarīga lieta. Ir svarīgi, lai savienības naudiņā nonāktu to cilvēku mākos, kas nodarbojas ar reālu lauksaimniecisko darbību, nevis ar kādiem spekulantiem vai personām, kurām reāli nekāda sakra lauksaimniecība nav. Tagad par plēsoņiem, tātad lauksaimniekiem, kas cieši no. Plaisai dzīvniekiem, nu, jāatcerās, ka, ka, ka no tavas ies ne tikai dzīvnieki, bet arī um, augi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos pateikties Esterei Garsie par ziņojumu. Pa, par stratēģiju ir jautājumi gan vispārīgajā veidā, gan uh, kopīgo dimensiju, kas var iecerēt samazināt, uh, tādā, tajā politikā, kas ir visintegrētākā Eiropas Savienībā. Un šeit mēs uzklausījām arī referents priekšlikumu, uh, taiskaitā par pārcelšanos vēlāku laiku. Uh, atzīmēšu to, ka es ne e, saskatu vajadzību atsaistīt FD, F, e, FEDER no kopējiem priekšlikumiem. Turklāt, manuprāt, ir jāņem vērā samazinājumi, kas ir sagaidāmi otrajā pilārā un jāierobežo finansējuma transfers no otrā uz pirmo pilāru. Kā jūs zināt, šis eh, komisijas priekšlikums ir ļoti bīstams. Eh, tas ir jāierobežo līdz 5%. Par ekoshēmām Būtiski ir tas, ka tās ir iedvesmojošas e, lauksemniekiem un e, dalībvalstīm būtu jāparedz fiksēta summa pirmajā pilārā ekoloģiskajām e, darbībām, nevis otrajā pilārā. Un visbeidzot par proteīna augiem runājot. Šobrīd mēs ejam, manuprāt, pa nepareizo ceļu Eh, drīzāk ir jāparedz eh, sektora atbalsts, un mums ir jādomā par šīs strateģiskās nozars attīstību, kā to kolēģi tikko atgādināja. Paldies, eh, deputāte Maginesa. Paldies, priekšsēdētāji. Jo vairāk es klausos šajās debatēs un mēģinu pārskatīt savu pieeju, jo sarežģītāk viss kļūst. Tad, kad mēs. Uh, atsaistām atbalsta maksājumus no ražošanas, mēs meklējam tos piesaistītos zemē un mēģinam precizēt, kā mēs to darīsim. Es runāšu lauksaimnieku vārdā, kur strādā pilnu laiku, kur man neret uzrunā, viņi gūst ienākumus no zemes un konverģence pēdējā reformā bija. Pa, pa, um, Eh, tika piedota, tagad tā kļūst apgrūtinoši. Tagad nosaukšu vairākus piemērus. Biškopji, aitkopji īrijā, tad, eh, tad, kad ir runa par eh, viņu ienākumiem no tiešajiem maksājumiem nāk 71%, zaudējot tos, viņi zaudēja ienākumus. Tālāk par genuīno lauksaimnieku. Es domāju, ka dalību valstīm ir pirmkārt jāpārskata, kāda veida lauksaimniecības struktūras tie vēlas savos reģionos, vai mēs vēlamies pilnlaika lauksaimniekus. Un tālāk mēs vēlamies atcelt parādību, ka zemes īpašnieks un nevis lauksaimnieks saņem maksājumu, un tas parādījās atkal, un ne, mēs nevaram to pieļaut. Uh, Par vides aspektu mums ir šī pieeja, kad ir ekoshēma nosacījuma un agrovidas schēma. Tad, kad Dievs radīja um, dabu un pasauli, viņš to nesadalīja trīs dažādās daļās. Un tad, kad es uh, jautāju lauksaimniekiem, ko es labāk varu darīt, tad man ir arī grūti paskaidrot, kā tas darbosies, un man ir grūti. Un tas nav viegls uzdevums. Nākošais deputāts, runātais deputāts Agņu. Paldies, priekšsēdētāji! Es pēdējo gadu laikā esmu redzējis dažādas kustības, piemēram, meža saimniecība iekļaus iekļaut lauku KLP. Es vairāk kārtīgi mēģinātu teikt, ka meža saimniecība nav e, Eiropas Savienības kompetence. Es saskāros ar patronizējošiem sviekliem. Un tagad komisijai būtu jāsaka deputātiem, atvainojiet, mēs nevaram pie, lemt pār meža saimniecību. Tam ir jānotiek padomas līmenī. Līdz tas notiks, mēs varam par to vienkārši nerunāt. Otrais temats ir šie proteīna stādījumi. Jā, tādu pietrūkst Eiropā. Lielākā daļa no tiem ir uh, leguminozie, um, ir pākšā uzstādījumi. Uh, bet, kā mēs zinām, tie ir arī zināmā mērā atbildīgi par siltumnīcas gāzu radīšanu. Savukārt mēs vēlamies samazināt eh, siltumnīca augu eh, gāzes. Mums ir jānoskaidro, kā mēs izvairāmies no došanas ar vienu roku un ņemšanas ar otru. No šīs pretrunas ir jātiek vaļā kaut kādī būt. Andriju. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, um, vairāki no mums šeit ir pret komisijas priekšlikumu. Tā neņem vērā ienākumu jautājumu saistīt ienākumu ar maksājumu par uh, tiešo vai par hektāru maksājumu, tas mūsuprāt nav pienācīgi, netiek ņemt vērā vides, klimatā, cilvēku veselības un citi jautājumi. Tomēr, neraugoties uz to, es vēlos pateikties referentiem, daudzi temati uh, ir būtiski, un es gribētu tagad pakavēties pie diviem punktiem. Pirmais ir jaunā zaļināšanas arhitektūra. Priekšlikums nav gan ambicios, kur vajadzētu piesaistīt maksimāli daudz efektīvu rīku un koriģēt agroalimentārā līmeņa pasākums, kā arī nepieļauts uh, smadzeņu skalošanu šajā sakarā, bet nodrošināt patiesu zaļināšanu. Otrais aspekts skar griestus un taisnīgu atbalstu es, e, izmaksu. Es e, uzskatu, ka e, jāatstāj rīcības brīvība dalībvalstīm. Es neatbalstu ja ierobežojumu maksājumiem līdz 600 tūkstošiem un Tāpat arī domāju, ka nodarbinātības jautājumu var iekļaut eh, atbalsta maksājumu pārdalīšanā. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģē Esterai par šo tiešām smago atzinumu. Jāzīmē, jāzīmē, ka tas ir viens no nu, smagākajiem atzinumiem, pie kura pēdējā laikā mums te jāstrādā ir daudz trūkumu pamatā priekšlikumā, tad komisijas eh, priekšlikumā, nu, piemēram, trūkst elastīguma, daudz eh, darba vēl būs pie grozījumiem. Stratēģiskie plāni tagad tie būs jāizstrādā visām dalību valstīm. Tāda ir lūk, attīstības eh, vīzija, kas sevišķi attiecībā uz lauku attīstību, kur nu, tiek kombinēts atbalsts no pirmā un otrā pīlāra. Nu, te būs eh, svarīgi tas, kā tiks organizēts eh, dialogs dalībvalstīs. Līdz šim tas nav vedies eh, tā īpaši labi. Ir nu, daudz neizpratnes attiecībā uz to, mm, ka lauksaimnieki var ietekmēt arī vidusmēģu sasniegšanu un tā tālāk. Nu, tāpat arī jā, droši vien, lai nodokļu maksātāji labāk saprastu mūsu mēģus. Ir jāatbalsta ģimenes uzņēmumi, un tāpat tā sauktais uh, kapings, nu, tur vēl būs jāpiestrādā. Kopumā mēs eh, atbalstam to, ka jāatbalsta jaunie lauksaimnieki. Nedrīkstam aizmirst arī jaun, tātad eh, tieši zināšanu pārnesi, jaunās tehnoloģijas jāatbalsta. Tam vairāk jāprādās šajā atzinumā. Un ļoti bieži jaunās tehnoloģijas izmanto tieši jaunie lauksaimnieki. Digitalizācijas joma ir svarīga. Arī to mēs ierosināsim savā, savos grozījumos. Tā sauktie viedie lauksaimnieki, viedie, viedās, mm, viedie uzņēmumi. Te varētu, vajadzētu izmantot līdzekļus no kohēzijas fonda, no Interreg un citiem līdzekļiem jāmeklē šo līdzekļu saspēli. Lai uh, lauki varētu izdzīvot. Un ir jāsakmē lauku tātad reģionu attīstība. Tādēļ nepiekrītu, ka tiek samazināti līdzekļi lauku attīstībai. Paldies! Pirmais, eh, ko vēl sacīt, ir tas, mm, kā atbalsta kolēģi sacīto par, par kapingu un tā. Un uh, ir runa par uh, lauksaimniekiem, kam vienkārši ir zeme, lauksaimniekiem, kas eh, kaut ko ražo. Nedrīkst piešķirt naudu tikai tiem eh, lauksaimniekiem, kuriem ir eh, zeme. Un jāatbalsta ne tikai starptautiskie koncerni, bet, bet arī, arī mazie. Un, otrkārt, par pirmo un otro pīlāru strateģiskiem plāniem. Nu, svarīgākais, kā tad uh, valstis to, to visu īstenos. Bet ir nepieciešams arī nepieciešami vienlīdzīgi spēles noteikumi, vienlīdzīga konkurence visiem. Un, uh, zaļināšanas aspekti ir eh, svarīgi. Tie saistās ar ūdens pamata direktīvu, ar um, citiem aspektiem. Ir nepieciešami ienākumi lauksaimniekiem, lai viņi varētu saimniekot ekoloģiski. Maginisas kundze, jā, lauksaimnieki sekmē uh, lauku attīstību, bet programmas laifa ietvaros, piemēram, mēs saprotam, ka um, lauksaimnieki investē vidas aspektos un, un vidas uh, komitejā um, mums bija arī smagas diskusijas par šiem jautājumiem. Un, uh, Runājot par to, ka varētu nu, liekt pārlidojumus pār atsevišķām lauksaimniecības teritorijām, nu, tas ir sarežģīti īstenojums. Tā kā, teiksim, atbalsts kartupeļu ražotājiem ir nepieciešams, lai tā rezultātā pazeminātos patērētāju cenas. Paldies! Paldies, Jāra kungs! Lūdzu. Paldies, paldies referentei! Esmu. Nu, iezinājos viņas darbā. Viņa balstās komisijas priekšlikumu un mēģina visādi kādus kompromisus. Jāsaka, jāsaka viņai komplimenti, ka viņa iekļāva savā ziņojumā lietas, ka, ko es vērtēju pozitīvi. Tā kā tas ir labs pamats turpmākajiem darbiem, bet, protams, būs arī citi priekšlikumi, ko arī pats esmu sagatavojis. Dorfmana kungam bija taisnība par, par uh, maksājumiem. Mums jāizstāv pareizie secinājumi. Es te nerunāju īsti par, par kapingu. Kā mēs pieļaujam to, ka nav, nav nekādu uh, minimālo mak vidējo maksājumu visā Eiropā, no ziemeļiem uz dienvidiem, no austrumiem uz, uz rietumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiešmaksājumi tik lielā mērā atšķiras, kā, kā pat laban. Ir nepieciešams nu, kaut kāds vidējais maksājums, teiksim, 150 eiro pa, par hektāru visur Eiropā. Es domāju, ka ir pēdējais laiks to tiešām izlīdzināt. Un tad mēs runājam par turpmākajiem soļiem, kā tiks sadalīta nauda starp lielajiem un mazajiem. Un viena problēma neatrisina otru. Tā, jāvienojas par pamata principu. Uh, Tātad eh, nu, visiem pienāks vienādi līdzekļi. Tātad eh, tas ir, ir iespējams eh, sanākt to, ka maksājumi tiek izlīdzināti, un lai mēs beidzot panākam iekšējo koheziju. Tālāk saistītie maksājumi. Tā, otrs jautājums par uh, plāsoņiem. Tāpēc kungam sacīja, ka uh, nav pareizi, ka mēs uh, lauksam, mēs maksājam kompensācijas par uh, nodarīto kaitējumu no lauksaimnieku naudas. Tas ir nepieciešams arī labāk menedžēt, kas notiek ar savvaļas uh, zvēriem. Uh, nu, tieši varbūt to izplatība ir nepieciešama, bet nav pieļaujams, ka par tiem maksā lauksaimnieki. Un, par grīningu runājot par ekoloģiju, tam pilnībā jābalstās uz otro pīlāru tas, šie pa, pasākumi īsti nestrādā, tāpēc, ka nav pareizs maksājuma modelis. Ekoshēmām uh, ir jānāk no otrā pīlāra. Un tad tās programmas funkcionēs reģionālā līmenī. Un, uh, bet katrā ziņā vēlos uzteikt referents darbu. Tiešām esat labi pastrādājusi ļoti daudz uh, grozījumu, pie kā man nāksies turpināt darbu. Nu, paldies! Uh. Wyszedł paźmie listę mówców. Pal, Mēs esam tagad uzklausījuši visus um, deputātus, kuri pieteicās, un tagad varam dot vārdu komisijai. Nielā uh, kungs. Pēc tam vēl būs pietiekami daudz laika, lai referenti varētu izteikties. Paldies! Nu, Nu, diezgan daudz komentāru gan izskanēja, nu mēģināšu godprātīgi uz tiem atbildēt. Paldies referentēji par uh, projektu, tas ir labs uh, pamats mūsu turpmākajai sadarbībai, arī kopā ar padomi. Un sevišķi pateicīgs esmu par uh, atbalstu attiecībā šo jauno um, darbas pilnas modeli, kā tā, tā to varētu saukt, ko mēs uh, vēlamies pāriet uz uh, lielāku subsidiaritāti dalību valstīm. Un tāpat arī būtu lielāks vienkāršošanas potenciāls gan dalībvalstīm, gan lauksaimniekiem. Nu, taisnība, mēs eh, te iezīmējam tādu paradigmu mājuņu sistēmā. Turpmākajā darbā mums jānodrošina, lai mēs eh, to norakot pareizi. Mēs nevaram pārēt no vienas sistēmas uz otru. Nu, tā tas ir paliekot kaut kur karājoties gaisā pa vidu, jo tāda, tādā gadījumā situācija tikai pasliktināsies. Nu, tas būtu mans eh, tāds vispārīgais komentārs aicinājums, lai turpmākajā darbā mēs. Uh, nodrošināt to, ka izmaiņas komisijas priekšlikumā atbilst tam, ko mēs eh, vēlamies sasniegt no politiskā viedokļa. Un īpaši tāds, eh, varbūt, komentārs. Jau es pieminēju daudzus elementus, par, par ko būs jā, jāturpina runāt, kas saistās ar daudzgadu finanšu schēmu. Kā jūs ziniet, eh, DFS tiek turpināts apspriesties, runā gan par iekšējo konverģenci, gan N plus 3, par līdzfinansēšanu, par lauku attīstību. Un pie šiem aspektiem es tagad savos turpmākajos komentāros nepieskāršos. Bet runājot par mērķiem. Ko tad mēģinām šeit panākt? Mēģinām līgumā nosprāst tos mērķus, pārtokot konkrētos izaicinājumus, ko mēs saskatām lauksansības sektorā turpmākajiem septiņiem gadiem. Un tāpēc esam izstrādājuši vispārīgos un konkrētos mērķus, kas figurē mūsu priekšlikumā mainot šo mērķu formulējumu. Mums jāuzmanās no tā, lai tālāk tas atspoguļotos eh, indikatoros un rezultātos. Ja ir mērķi un, un nav indikatori, kā tad izmērīt, vai tie ir sasniegti, tas nav pareizi. Tā kā šeit jāuzmanās, kā mēs to formulējam, komisija ir garas, bijušas garas plašas diskusijas iekšēji par šo tekstu. Protams, mēs esam atvērti kā pārasti kaut kādiem grozījumiem, uzlabojumiem, un tomēr tas ir jāpaturprātā. Nu, par uh, sieviešu lomu. Protams, strateģiskajos plānos tālāk dalība valstis var konkrēti paredzēt mērķiecīgu atbalstu sievietēm, ja tās uzskata to par nepieciešamu. Tas eh, astotā mērķa kontekstā ir viennozīmīgi arī izcelts, bet es nedomāju, ka tagad būtu nepieciešams eh, izdomāt specifisku mērķi, kas attiektos tikai un vienīgi uz sievietēm. Referente pieminēja vēl kādu aspektu, kur uh, visi šie mērķi būtu jāņem vērā. Nu, ir svarīgi saprast, vajadzību analīzē dalība valstis, tātad vecošu analīzi, bet šo izvērtējumu attiecībā uz visiem deviņiem specifiskajiem mērķiem. Ja tās noskaidros, ka vienam konkrētam mērķim nav nepieciešams iejaukties, un ka tur drīzāk naudiņu vēl labāk izmanto citiem mērķiem, Un tad arī nav jāparedz intervences pasākumi šiem specifiskajiem mērķiem, bet pirmais solis ir vajadzība izvērtēšanas. Pirmais solis mūsu sistēmā, un tur lūk, valstīm būs jāizvērtē visi dēbiņi specifiskie mērķi sākumā. Eh, par eh, vispārīgo noteikumu regulu CPR. Nu, mums priekšlikumā ļoti mm, mētiecīgas optīna iespējas pieslēgties TP normam. Mūsuprāt, eh, laba ekonomiskā pārbaudība ir daļa no tā. Jānodrošina, lai KLP naudiņa adekvāti tiktu tērēt dalību valstīs, kas ir jānodrošina tomēr ir tas, lai tas, kas ir mūsu priekšā, references priekšlikumā adekvāti atspoguļotos arī CPR regulā, kas pat labāk uh, tiek apspriesta citās komitejās parlamentā. Tālāk par vidas un klimata mērķiem. Skaidrs, ka nepieciešams augstākas ambīcijas attiecībā uz vidas aizsardzības, klimata pārmaiņu apkarošanu, un mēs ierosinām to īstenot ne tikai ar specifiskiem elementiem priekšlikumā, bet arī ar tādu uh, vispārīgu tādu backsliding klauzulu 92. pāntā, un uh, esmu gandarīts ka referenti ierosina to svītrot. Bet, nu, gala beigās jāskatās, kāds būs kopē, tad, tad, tad, kopējais darījums, tā teikt. Ir dažādi elementi, kas saistās ar vīdi un klimatu pirmajā un otrajā pīlārā, tā sauktā noteikumos, ir kondicionalitātē, un viens beigās būs jāizvērtē, vai mēs varam konstatēt, ka kopējā tātad, pakotne komplekss, ko pieņems līdz likumdevējs, uzlabos vidas mērķu sasniegšanu. Nu, šai sakarā esmu nedaudz norūpējies, ka jūs aicināt ne tikai sveitot šo horizontālo klauzulu, bet ka ANC un 30 pīlāri tiek iekļauti otrā pīlāra finansējuma, kā vides mēķi tiek samazināti augļu dārziņu programmā vai šajā resultīvajā pieejā. Un, um, ir nepieciešams sniegt atbalstu proteīnu uh, nozarei. Uh, Austrijā pēc veids svarīgs pasākums šodien komisija nāks klajā ar ziņojumu, kā tā grasās risināt šo izaicinājumu. Un šeit pieminēšu tikai to, ka proteīna kultūras var saņemt atbalstu no saistītā atbalsta no pirmā pīlāra. Referenti ierosina proteīnu kultūras iekļaut arī tās augtajos citos sektoros, citās nozarēs, kas var pretendēt uz, uz nozares atbalstu. Esmu atbalst, atklāts, atvērts tātad šai diskusijai varam to turpināt apspriest. Vēl par kāpīgu runājot, jūs zināt, ka mums tas uh, ir brīvprātīgs elements. Tas ir jāsina Eiropas līmenī. Un bija gandrīz dzirdēju, ka daži kolēģi atbalsta mūsu pieeju. Ir svarīgi, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci eh, visā Eiropā. Un tādēļ ir jāņem vērā arī darba izmaksas. Tas ir labs un vienkāršs veids, lai nodrošinātu, ka tie lauksaimnieki, eh, kuri saimnieko um, eh, lielam darba izmaksām, tā tālāk netiek um, solīti. Par ekoshēmām runājot, eh, saprotu referents domu, ka izslēgt ekoshēmas no obligātā kapinga un samazinājumiem. Un tas var nākt par labu vidē no vienas puses, bet no otras puses, protams, ir jāņem vērā tas mērķis, ka ir ja nepieciešams mētiecīgāks. Mētiec, atbalsts no mm, tiešmaksājumiem pirmajā pīlārā, un te ir divi konfliktējoši mērķi, kur jārod eh, kāds kompromiss. Nu, turpmāko diskusiju gaitā pie tā nāksies atgriezties par lauku attīstību. Un es domāju, ka atkal šeit eh, atbalsts sievietēm, nu to varētu to mm, dalību valstis eh, ieprogrammēt, strādājot pie strateģiskiem plāniem. Mūsu ierosinātā drošas lauka attīstības, kas regulā 30 no 5. Nu, tas nu galīgi neatbildīs mūsu rezultatīviem modelim. Agrovīdas un klimata pasākumi. Nedomāju, ka te nepieciešams kādas eh, izmaiņas, lai valsts aprēķinot atbalstu lauksaimniekiem. Vai valstīm jāņem vērā, lai šie pasākumi būtu pietiekami pievilcīgi lauksaimniekiem, lai viņi tajos iesaistītos, jo tie ir brīvprātīgi lauksaimniekiem un lauksaimniekiem lai valstu atbalsts būs tādā līmenī, lai šie pasākumi būtu pievilcīgi. Tā kā tur būs iestrādāti šīs, eh, šie stimuli. Bet eh, pamata eh, aktā to aprakstīt būtu problēma. Un tādā gadījumā šie pasākumi, šīs intervences vairs neatbilstu PTO zaļai kastē. Tās pārietu dzintara šajā kastē blodziņā. Un par ko tad īsti runa? Un faktiski mēs dubultotu savienības atbalstu, kas pat labam uh, Zintra kastē ir pieejams, tātad, ja mēs agrā vidas un klimata pārmaiņas, pārmaiņu pasākumus izņemtu no zaļās kastes pārnes uz zintra kasti, tie jāuzmanās, ko mēs darām. Nedomāju, ka realitātē tam būs liela pievienotā vērtība. Un vispēcot vēl divi komentāri par reģionalizāciju un pārēju. Jūs ziniet, ka mēs ierosinām vienu strateģisko plānu dalību valstī, kādā valstī pa vienam plānam. Un, protams, jābūt vienai pārvaldes iestādēji, ar ko komisija tad sazinās. Mums tur kontaktus tas nenozīmē, Un vēlos to skaidri uzsvērt, tas nenozīmē, ka te visiem elementiem, ko dalība valstis uh, eh, iestrādās uh, atbilstošā regulē, ka visi šie elementi var tikt ieplānot reģionālā līmenī. Dalība valstīm tiks dota uh, maksimāla brīvība, ņemot vērā konstitucionālās realitātes, uh, reģionālās realitātes. Ja dalība valsts uzskata, ka lauku attīstības tipa intervencija nepieciešama reģionāla līmenī, viņas mierīgi to varēs arī darīt. Esam arī atvērti noskaņot turpmākai sadarbībai ar jums un padomu, lai nodrošinātu, ka institucionālā struktūra, maksājuma aģentūras, šīs pārvaldības iestādes un tā tālāk, ka tas viss, lai tiešām ievēro dalību valstu konstitucionālās un administrīvās iespējas. Vispēcot par pārējais posmu, ko komentēja referente. Pagaidām par to runā būtu pāragri. Jums ir ņemot vērā nu, konkrēto laiku. Daļai valstīm būs nepieciešams laiks, lai izstrādātu KLP strateģiskos plānus. Komisijām būs nepieciešams laiks, lai tos izskatītu. Nākt, nonākt pie lēmuma, vai plāna ir nepieciešams mainīt vai nē, un nu, tam visam nepieciešams laiks. Mūsu priekšlikumā esam strādājuši pēc pieņēmuma, ka viss šī regula, ka mm, līdz likumdevējs to pieņems saulēcīgi, lai Un tas atbilst brīdim, kad stājas spēkā NSDFS, kas ir 21. gada 1. janvārs. Ja kaut kāda iemesla dēļ mēs šajā grafikā nevaram iekļauties, un, nu, protams, tas būs jāņem vērā. Izvērtējot dažādas stadijas, kas paredzētas regulā, bet jau tagad ierosināt konkrētu datumu, kas būtu relatīvi tālu nākotnē, tas uh, sūtītu nepareizu signālu nozarei un nepareizu signālu par mūsu politiku, ka, lūk, mēs vēlamies uzlabot uh, veiktspēju, bet uh, Un līdz ar to reformu jāplāno tā, lai tā maksimāli ātri nonāktu lauksaimnieku pārziņām. Paldies! Paldies, un tagad mēs dosim vārdu mūsu referentei. Desmit minūtes, un jau tas ir daudz. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties visiem, kur uzstājās sēnu referentiem un visiem kolēģiem komisijai par jūsu devumu komentāros šī e, ziņojuma sakarā, kas palīdzēs to bagātināt un katrā ziņā Eh, arī šie komentāri daudz no tiem pārveidosies par eh, grozījumiem. Ir jāatzīmē, ka ik viens instruments eh, Eiropas Savienības rīcībā atstāja savu, savu iezīmi laikā un laiki mainās. Mēs Tagad dzīvojam citā komunikācijas laikmetā, tad, tad, tad, mēs vairs negūstam informāciju no laikrakstiem, bet citā veidā, un informācija līdz mums var nonākt ļoti ātri un viegli, ja mēs rūpīgi sekosim informācijas avotiem mūsu rīcībā. Tieši tāpat la, savam laikam ir jāpiemērojas arī lauksaimniecības politikai. Protams, sekojot tam, kas notiek ar Eiropas budžetu. Un Eiropas budžetā KLP ir ar ļoti lielu ietekmi. Bez tam tā ir politika, kur ietekmē visu sabiedrību, jo Mēs visi vēlamies nodrošināt kvalitatīvu pārtiku par pieejamu cenu visiem patērētājiem. Tāpat mums ir jāapzinās, ka mēs vēlamies aktualizēt un padarīt pieejamu šo iespēju visiem. Tāpēc, manuprāt, tā ir iespēja, kas ir jāizmanto, iespēja, kurai ir jāņem nevis tādu, kā to piedāvā Eiropas eh, komisija, bet ir jāparedz pietiekami daudz kopīgu elementu, lai mēs varētu izvairīties no lielā nacionalizēšanas riska. Daudzi mani grozījumi ir iecerēti šādā veidā, lai izveidotu kopīgo elementu bloku visiem dalībvalstu strateģiskajiem plāniem tādējādi, lai tajos varētu e, e, manīt kopīgo bāzi. Piemēram, vīdes problēmas un, un, un projekti Somijā nebūs līdzīgi vidas projektiem vai problēmām Eiropas dienvidos, tāpēc mums ir jāņem vērā atšķirības klimatiskās un platuma un citas. Tāpēc, lai nebūtu renacionalizācijas, kopīgie elementi ir jāparedz spēcīgi. Es piedāvāju no savas puses uh, Um, šos te un ceru, ka jūs varat tos vēl uzlabot, lai mēs varam vēl vairāk izdarīt ar KLP caur šo, ar šīs programmas palīdzību, lai mēs varētu adaptēt KLP savam laukam, bet arī, lai mēs, um, lai mūsu mērķis būtu kopīgs un nevis renacionalizācija. Un es domāju, ka pēc sarunām ar lauksaimnieku, ar rotbiedrībām, ar citiem. Um, ar ražotājiem, kuri norāda, ka viņi nevēlas neskaidrības KLP, ka viņi vēlas skaidrību, un to man sacīja ne tikai Spāņu arotbiedrības un ražotāji, bet arī citās valstīs es to dzirdēju. Tāpat ir ražotāji, kur sagaida no mums rīcību, efektivitāti un uh, lai mēs panākam to, kā, kā LP būtu gan politika, gan lauksaimniecīska, gan kopīga. Un turklāt atgādinu, ka pēc dažiem mēnešiem būs vēlēšanas, līdz ar to mums būs ļoti rūpīgi jāņem vērā mūsu izdarītie solījumi un pieņemtie lēmumi. Es uh, cerīgi gaidu jūsu grozījumus. Es tagad nevarēšu izrunāt visiem, bet vēlos pateikt par eh, kapingu. Daudzi to pieminēja. Tas ir vienīgais temats, kurā es biju patiesi elastīga visā priekšlikumā. Un pēc sarunām ar nozarēm, ar dalībvalstiem, es uzskatīju, ka ka kapingam eh, ir jāpiemērojas dažādām produktīvajām struktūrām. Kapings eh, eh, nebūtu ar vienādu ietekmi Igaunijā vai Portugālē. Igaunijā. Runājot ar Igaunijas ministru, kurš man skaidroja, ka KLP priekšlikums skārtu 60% teritorijas tā, eh, praktiski visiem būtu 60%, tāpēc viņam tas likās ne, kā neproporcionāls pasākums, jo tas būtu ģenerāls kapīgs visiem. Tāpēc eh, ar manu piedāvājumu aicinu piemēroties atšķirīgām realitātēm, bet ja jūs nepiekrītat, ja jūs uzskatāt, ka tas neatbilst mūsu kopīgiem mērķim, tad varat to grozīt, bet ir jāņem vērā tas jums, ka kapings nav tehnisks, bet gan budžeta pasākums, tāpēc kapings nav lauksaimnieku un lopkopju mērķis, bet Rīgas dalību valstu rokās. Tas ir budžeta pasākums. Es domāju, ka piemērot ir elastība, jo nav tehnisku iespēju padarīt to fiksētu. Ņemiet vērā to, kā tas ir budžeta pasākums un kā tas nav atbalsta vai palīdzības pasākums, jo tāds ir e, tiešais maksājums. Tāpat eh, ņemiet vērā arī šo parādību, iesniedzot grozījumu, lai mēs neizlaistu noredzes loka mūsu kopīgo mērķu. Eh, mans piedāvājums attiecās uz 20% ienākuma un ir jāveic arī iepriekšēja analīze. Mēs nezinām, kā e, šis maksājums ietekmēs ražotājus, jo mūsu rīcībā pat nav uh, budžeta. Tas būtu pirmais punkts. E, kāds no kolēģiem sacīja, ka vēlas uh, sankcionēt Eh, nodarbinātību lauks, lauku saimniecībās. Manuprāt, mums ir jāizsver eh, tās tā nodarbinātība, ko rada lauksaimniecības, un vairums nu mēs piekritīsim, ka uh, lauku nodarbinātība ir jāpasargā un nevis jāsankcionē. Tāpat de, de, vairāki no jums gribēja kvantificēt uh, mērķus. Vai jūs vēlaties KLP paralizēt, noslīcināt. Tas būtu, tā būtu tie, tiešā sekas kvantificējošiem mērķiem. Par samazinājumiem runājot, lauka attīstībai. Nav tiesa, es neparedzu nekādu budžeta samazinājumu nevienā vietā kā LP budžetā. Es lūdzu savā dokumentā saglabāt budžetu Līdz ar to atkārtoju vēlreiz, es atbalstu nevienu samazinājumu ne pirmajā, ne otrajā pilārā. Lūdzu uzturēt spēkā budžetu, kā to pieprasa vairums parlamenta deputātu. Tāpat jūs runājāt par jaunajiem lauksaimniekiem, var piekrist ik viens, viena ideja, kas varētu vairāk ko inkorporēt, ir apsveicama. Es gaidu vairāk grozījumu ar nepacietību, es vēlos ar tiem iepazīties. Un tālāk par atbalsta maksājumiem ilgspējībai ziņoju, ka tas ir pastiprināts nosacījums. Tas nozīmē, ka viss grīnings jau ir obligāts. Visa zaļināšana nevis lai saņemtu 30%, bet 100%. Līdz ar to zaļināšanas rekvizīti nesaista viss 30%, bet 100%. Tas krieti stiprina vides nosacījumus un piešķir daudz lielāku spēku vides nosacījumus um, pasākumiem KLP. Tik tālu, kā man liekas, ļoti nozīmīgi palielināt vidas prasības ražotājiem, lai mēs varētu uh, saistīt 70% atbalstu uh, uh, fondu šim atbalstam. Ir mainījies nosaukums. Tagad tas saucās uh, ienākums ilgtspējībai vidas ilgtspējībai. Tāpēc mēs esam atbildīgi, ja mēs pieprasīsim vairāk, tad arī dosim, piešķirsim drošību ražotājiem. Manuprāt, ir jāsaglabā ienākuma iespējas, lai mēs varētu nospraust ambiciozus vides mērķus ražotājiem. Un visbeidzot, uh, atbalstu ienākumam nevar, nosaist, nevar atsaistīt no vidas mērķiem. Tādā veidā mēs apdraudētu ambiciozos vidas aizsardzības mērķus kā parlaments, līdz ar to šie jautājumi ir jāņem vērā. Cerīgi raugos uz grozījumiem, paldies par debatēm un ceru, ka mums izdosies pienācīgi paveikt darbu pie šī jautājuma. Paldies! Dārgie kolēģi, tā, mēs uh, uzklausījām lielu apņēmību mūsu kolēģis balsī. Manuprāt, tā ir laba zīme. Tas parāda to, ka šodien būs jāveido vesela sistēma kopīgā. Uh, uh, kopējās politikas puses, stratēģiskais plāns un daudz citu lietu saistībā ar ražošanas struktūrām. Un ik vienam hektāram ir jābūt konkurēt spējīgām. Tik tiešām pastāv un jāņem vērā ražošanas mēroga efekts un noslēgumā Es neesmu nobažījies par KLP spēkā stāšanos, jo pastāv laba koordinācija komisija, bet es domāju, ka jāpiešķir kontrolas iespēja strateģiskajam plānam. Tā ir jāpiešķir Eiropas un nacionālajiem parlamentiem mūsu komitejai, lai šis kontrolas instruments varētu darboties, jo mēs pretējā gadījumā nevarēsim sekot notikumu attīstībai. Nacionālajiem parlamentiem ir jāseko notiekošiem tieši tāpat kā Eiropas parlamentam. Tas nenozīmē, ka ir jāņem vērā visas, eh, visi nacionālo parlamentu komentāri, bet nacionālajiem parlamentiem, manuprāt, ir tiesības izteikt zinām skaitu ieteikumu. Uh, un priekšlikumu. Paldies! Es centos pārāk neierobežot viedokļu apmaiņu. Mums visiem tas izdevās, izņemot Kaputo kungam, atvainojiet, um, lūdzu man atvainot. Mūsu laiks ir ierobežots, praktiski visi varēja izteikties, un ik viens varēja to darīt, cik vēlējās ilgi. Piebildīšu vēl, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. decembris un lūdzu iepazīstieties ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju vēstuli. Paldies! Tiekamies 14.30. W związku z tym dobrze było, żeby... Būs viesi, un būs ļoti labi, ja mēs varētu sākt laikā 14.30.